Uh, please, uh, uh... Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi, mums jāsāk sēde. Nav neviens pieteicis grozīt darba kārtību, tāpēc varam saskaņā ar darba kārtību arī sākt strādāt. Pirms sākšu, uh, uzklausīšana ir vēl daži paziņojumi, ko jums gribētu sniegt. Kasalīdis kungs ir iecelts par pastāvīgo referentu par sarunām par ietvarnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Apsveicu Kasalīdis kungu. Gribētu informēt komiteju arī par prezidija lēmumu attiecībā uz uh, ieteikumu iesniegšanu padomēji par sarunām starp Eiropas Savienību un Ukrainu un arī ar Grūziju. Tas ir ieteikums par saskaņotu politiku attiecībā pret autoritārajiem režīmiem. Un šis jautājums ir uzticēts Vatsona kungam. Un pēdējais paziņojums mēs nolēmām, ka balsošanas saraksti un kompromisa grozījumi uh, Mm, kur uh, ir šāda, tādi sarežģīti gadījumi, ka tie ir jāiesniedz komitejā 24 stundas pirms balsošanas. Protams, ka arī turpmāk būs iespēja iesniegt mutiskus grozījumus balsošanas laikā bet mēs vienojāmies, uz, vienojāmies par šādu rīcību, lai izvairītos no līdzšinējām problēmām, kādas šeit tad parādās, un lai varētu uzlabot situāciju. Tad tagad varam pāriet pie galvenā temata šodien. Mūsu sarunu partneri tiešām ļoti laicīgi ir ieradušies, un mums jāatvainojas, ka mēs uh, ar tādu nelielu iekavēšanos sākam šo sanāksmi. Ir runa par uh, uzklausīšanu par situāciju Kalnu Karabahā. Šajā uzklausīšanā mēs uh, gribētu uh, uzzināt vairāk par šo tematu un diskutēt par jaunāko informāciju, ko esam saņēmuši. Piemēram, ir Kirilova kunga ziņojums par to, ka e, ir nepieciešama Eiropas stratēģija attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Tā tika pieņemta pirms viena gada un ir bijušas arī ļoti interesantas sarunas par to un nesen tika pieņemta rezolūcija par austrumu dimensijas pārstrādāšanu kaimiņattiecību politikā, kur sastādīja sieviešu kungs. Uh, Šodien mēs esam ielūguši tiešām augstu kvalificētus sarunu partnerus, kuri ir um, būtiski sarunās uh, dažādos līmenos. Vispirms ir tas ir vēstnieks Roberts Bratke, kurš ir ASV līdzpriekšsādātājs Mīnskas grupā, tad ir Bernārs Varsjē, Franču uh, līdzpriekšsādātājs Mīnskas grupā, arī vēstnieks Andrejs Karšpiks, uh, kas ir īpašais pārstāvis eh, ECO prezidentūrai, un Pēters Semne bijis bijušais Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Dienvidkaukāzā. Diemžēl Krievijas līdzpriekšsādētājs Minskas grupā eh, Popova kungs nevar ierasties pie mums, eh, viņam diemžēl jau bija citur jābūt. Un pie mums ir ieradies arī Laičaka kungs, Miroslavs Laičaks, kurš ir uh, atbildīgais uh, direktors uh, ārējās darbības dienestā un gribētu lūgt uh, arī viņu izteikties par uh, attiecību, arī attiecībām starp, uh, tātad par Eiropas Savienības lomu šajās sarunās. Uh, Tagad mēs varētu sākt uzklausīšanu. Vispirms gribētu dot vārdu Robertam Bratkem, piecas minūtes. Es ceru, ka viņš šo laiku ievēros. Nu, ja nē, tad varbūt es viņam arī došu vairāk laika, bet būtu ļoti labi, ja mēs varētu atstāt laiku tādām dzīvīgām debatēm, lai varētu atbildēt uz jautājumiem, kas tiks uzdots. Tātad, ja iespējams, piecas minūtes, un pēc tam tad būs jautājuma laiks, lūdzu. Desmit minūtes, labi, tad uh, mēģināšu sa, sa, saīsināt to līdz piecām minūtēm. Sākumā gribu pateikt, ka man ir liels prieks būt šeit klāt. Paldies par ielūgumu, ko saņēmu no jums un no komitejas, kad eh, Klintons kundze pagājuši nedēļu tikās ar Buzeka kungu, parlamentu priekšsādātāju. Tad viņa teica, ka pēc Lisabonas līguma uh, ASV ir jāstiprina sava sadarbība un konsultācijas ar Eiropas Savienību un ne tikai ar komisiju un padomu, bet viņi ļoti konkrēti minēja arī Eiropas parlamentu. Un, līdz ar to mana klātbūtne šeit ir tieši šajā garā. Klintons kundze pagājuši mēnesi tikās arī ar uh, Eštons kundzi un arī uzsvēra ciešo partnerību starp Eiropas Savienību un ASV. Viņa teica, ka Eiropas Savienība un ASV ir partneri, kas strādā kopā pie visiem globālajiem jautājumiem un reģionālajām problēmām. Un šo pēcpusdienu es gribētu uzsvērt, ka Kalnu Karabahā arī nav nekāds izņēmums. Mēs tiešām cieši sadarbojamies ar Eiropas Savienības dalību valsti, Franciju, kura arī e, savu līdzpriekšsādātāju nosūtu uz Mīnskas grupu, arī ar Lietuvu sadarbojamies. Uh, kas eh, tagad prezidē ECO. Un mēs tieši sadarbojamies arī ar eh, Eiropas Savienības dalību valstu ārējiem dienestiem, un mēs tiešām augstu vērtējam Eiropas Savienības austrumu partnerību, kas veicina reformas, un tas uh, liek ilgtermiņu pamatus mieram Kaukāzā. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, bet uh, Gribētu noteikti pieminēt vairākas lietas savā, savā ievadrunā. Pirmkārt, īsi informēt jūs par sarunu stadiju. Otrakārt, gribētu runāt par ASV apņemšanos šajā miera veicināšanas procesā Kalnu Karabahā. Un visbeidzot, ņemot vērā šīs komitejas specifiku, izteikšu arī pāris vārdus par Eiropas Savienības lomu nākotnē. Sākumā ar tagadējo sarunu stadiju. Kāda tad ir situācija? Jūs visi, ja nemaldos, eh, eh, esat informēti par Obamas, Medvēģeva un Sarkozī eh, paziņojumiem Dovilā. Tās ir trīs prezidējošās valstis un um, tika aicināts pusēm spērt uh, būtisku soļus, lai panāktu mieru Kalnu Karabakā. Viņa aicināja puses uh, Um, nākamajā samita sēdē pabeigt sarunas par galvenajiem principiem. Es domāju, ka jūs visi zināt, kas tie ir par principiem. Pirmkārt, uh, tas ir ietver dokuments, kas sniedz diezgan detalizētas instrukcijas ministriem, pušu ministriem, um, lai mm, noslēgtu um, mieru, panākt šo mieru. Uh, tas nav pats par sevi. Uh, šis mieru nolīgums, bet tie ir galvenie principi. Es neiedziļināšos šeit detaļās, gribu tikai pateikt, ka mēs pie tā strādājam, un Fasjēkungs noteikti par to varēs vairāk izteikties. Un mūsu prezidents teica, ka šobrīd esam sasnieguši uh, Uh, tādu brīdi, kad uh, principi, kas ir uz galda, ir taisnīgi un līdzsvaroti, un cerams, ka puses tos pieņems nākamajā samita sēdē. Nedziļināšos detaļās, tas šeit nebūtu piemēroti, bet uh, šeit mēs balstāmies uz sešiem elementiem, ko mūsu prezidenti savā paziņojumā sniedza, un jūsu materiālos tie ir minēti. Es minēju tuvojošos samitu, kuru vadīs prezidents Medvēģevs. Mēs eh, atbalstām to, kādu lomu ir spēlējis Medvēģevs un Lavrovs. Viņi apliecinājuši savu personīgo iesaisti šajā procesā un arī ASV ļoti aktīvi ir iesaistījušās. Obama pagājuši nedēļu tikās ar eh, Sarkisjānu un Alijevu. Eh, Klintons kundze pagājuši nedēļ eh, kā pirmā valsts sekretāra no ASV devās uz Baku un Erevānu kopš Džima Beikara. Viņa tikās ar prezidentu Sarkisjānu martā un tikās arī ar premjerministru Marmadievu tajā pašā laikā un viņa tikko uzņēma abus ārlietu ministrus uh, Vašingtonā. Tātad, uh, un mūsu valsts sekretārs vietnieks un arī Eiropas lietu sekretārs vairākas reizes ir apmeklējuši gan Azerbaidžanu, gan Armēniju. Un visbeidzot, gribētu pieminēt arī, ko es esmu darījis. Esmu 32 reizes šķērsojis Atlantijas okeānu kopš uzņēmuši šo pozīciju 2009. gada septembrī, vai nu lai tiktos ar pusēm reģionā vai citur e- Eiropā, un arī lai tiktos ar ECO priekšsēdētāju. Tātad varu apliecināt, ka ASV ir pilnībā uh, gatava darīt visu, kas ir tās spēkos, lai uh, panāktu mieru risinājumu Kalnu Karabas konfliktā. Ļaujiet man tagad pieskarties Eiropas Savienības lomai šajā procesā. Sākumā teicu jau kādas lietas uh, ASV, uh, es atvainojos Eiropas Savienību un tās institūcijas dara. Un uh, man jau jums nav jāstāsta, kādai būtu jābūt Eiropas Savienības lomai. Tas jums pašiem ir jāizlemj, bet gribētu tomēr sniegt dažus īsus komentārus. Pirmkārt, uh, Es uzskatu, ka līdzinājais tagadējais mehānisms ar šiem uh, trim prezidentiem Mīnskas grupā ir eh, tāds efektīvs mehānisms, un neko efektīvāk mēs droši vien neizdomāsim šajā stadijā. Es uh, atzīstu, ka mums nav izdevies panākt mieru līgumu, bet uh, progress ir panākts. Un, uh, li svarīgākā lieta ir panākta, proti mēs esam aizkavējuši jauna kara sākšanos, un tas ir pats svarīgākais. To nevajadzētu novērtēt par zemu, un to ir panākusi Mīnskas grupa un tās līdzpriekšsādētāji, bet es šeit, protams, nerunāju tikai par savu laiku, bet arī par iepriekšējo Mīnskas grupas darbību. Tā, Minskas grupa ir elastīgs darba formāts, tā var reaģēt uz notikumiem reģionā, mēs varam saglabāt sarunu slepenību, uh, kas eh, pašām pusēm ir ļoti svarīgi un tās uz to uzstāja. Tātad eh, vēlreiz eh, gribu teikt, ka šajā procesa posmā, saruna posmā, tiešām varam teikt, ka uh, esam strādājuši efektīvi. Pārējot no šī saruna posma uz uh, vienošanās noslēgšanu un ieviešanu, uh, Es domāju, ka tur būs iespēja arī citām valstīm vairāk kaut ko darīt, eh, dot savu ieguldījumu, atbalstot mieru procesu, un es domāju, ka tas attiec arī uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir parādījusi, ka tā ir spējas dažādās jomās, eh, tās augtās maigās varas jomās, un tad, kad mēs eh, ieiesim ieviešanas fāzē, tad būs dažādas darbības, uh, personīgie kontakti, uzticības veidošana, dialogs starp pusēm um, un arī uh, atjaunošanas darbi. Uh, tie visi ir jautājumi, kuros Eiropas Savienībai noteikti būs būtiska loma spēlējama, kad šis laiks pienāks. Kā jau teicu, tad, kad šis process virzīsies uz priekšu, tuvākā nākotnē redzu tiešām būtisku lomu Eiropas Savienībai. Un tie arī bija galvenie punkti, ko gribēju pateikt, un vēlāk labprāt uzklausīšu jūs komentārus un jautājumus. Paldies! Paldies, vēstnieki! Eh, Bratkas kungs, tagad dosim vārdu Francijas Minskas grupas līdzpriekšēdiem vēstniekam Bernāram Fasiekungam. Ar jūs aicināšu 5 minūtēs iekļauties, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pasvītrot, ka Minskas grupa, ECO Minskas grupas līdzpriekšsēža amats ir tāds, ko dala ne tikai trīs valsts - ASV, eh, Francija un. Eh, un mēs strādājam kā komanda ministru mediātoru līmenī. Mēs prezentējām vispirms Madrids principus politiskajā līmenī ar trīs ministru trojku vai trijotni un, protams, arī valstsvadītāju līmenī. Atgādīju Dovils deklarāciju, Dovils paziņu, kas ir pirmā trīs gadu laikā starp Baraku Obrām, Dmitrim Medvedevu un Nikolās Sarkozī. Un šī trijotne tad, tad ir strādājusi, un es gribētu aicināt jūs, es gribētu lūgt jūs saprast, ka mūsu Krievu draugs Valentīns Popovs nevar būt klāt. Uh, jo viņš eh, ir iesaistīts, eh, lai gatavotu nākamo ļoti svarīgo sarunu uh, raundu pēc uh, mazāk nekā divām nedēļām. Es vēlos pa trim punktiem īpaši runāt, sas, sasaucoties ar uh, Bobas sacīto, tātad e, mēs nevaram tikai momentu uzņēmumu par sarunām jums sniegt, bet e, e, patiesībā šis momentu uzņēmums ir 5 gadu darba iznākums, tātad vajadzētu tādu kā filmu drīzāk jums parādīt. Paskaidrošu nedaudz, kā šis patreizējais sarunu formārs darbojas efektīvi, un tad treškārt arī dažas piebildes no manas puses par ES lomu šajā procesā. Sarunu filma, kā es to dēvēju. Jums jāapzinas, ka šīs sarunas vairāk vai mazāk ir daļa no lielajām sarunām. Tūlīt pēc pamiera noslēgšanas mums bija pirmais sarunu cikls, kur laikā tā laika sarunvedēja mediatori centās integrēt Kalnu-Karabahas jautājumu ar, respektīvi, Kalnu-Karabahu Azerbaidžānas administratīvajās struktūrās, bet šis mēģinājums izgāzās, jo to Armēnija būtu uzskatījusi par kāsu spēlī. Otrā saruna ciklā No 1990. gada līdz 2000. gada sākumā sarunvedēji eh, pretēji piegāja risinājumu meklējumiem, proti cenšoties oficiāli apstiprināt Kalnu Karabahas atdalīšanu no Azerbaidžānas tādā veidā, kas būtu pieņemams Bakū. Bet arī tas izgāzās, jo eh, to savukārt Bakū būtu uzskatījusi par kā uz vēlīju. Trešā un patreizajā ciklā mēs centāmies ar uh, mana Krievu un uh, amerikāņu kolēģi uh, priekštečiem amatos, tā sakot, uh, tā tad uh, nevis konfliktu atrisināt uz mūžu mūžiem, bet uh, to atrisināt, kas nu būtu iespējams. Un uh, mēs runājam pie jautājumu, kā teritorijas, kas ir apkalnu Karabahu, varētu tikt uh, atkal integrētas uh, um, Kalnu Karabahā, lai nodrošinātu Kalnu Karabahas iedzīvotāju eh, pašpārvaldu un drošību. Tāpat laikā arī, eh, lai šis risinājums būtu pieņemams Azerbaidžānā, atliekot uz vēlāku posmu eh, gala lēmumu ar nobalsošanas palīdzību, tātad atrisināt Kalnu Karabahas statusa galīgo, galīgo jautājumu. 2005. un 2006. gadā mēs šādu pieejam jautājumam. Tas tika ierosināts, kā jau sacīts, Madridē, kā kopīgs ierosinājums rakstveidā tā dēvētie 19 principi, 4-5 lapusēs, 14 principi plus juridiskā preambula. 2008. gada sākumā abas puses e, ir atzinīgi par to izteikšās. Diemžēl Kosovas startautiskā atzīšana darīja Azerbaidžānu tramīgu, un 2008. gadā mums bija problēmas ar Azerbaidžānu. Taču 2009. gadā panācām būtisku progresu. Mums jau likās, ka mēs panāksim uh, izrāvienu. Trīs prezidenti pirmo reizi uzņemās atbildību Lakilā deklarācijā publiskot mūsu piedāvātā risinājuma galveno būtību. Seši galvenie e, principi, kurus minēja Bobs Bratke, bija e, Madrids 14 punktu kopsavilkums. 2009. gadā mēs domājām, ka mēs varētu panākt izrāvienu, un 2009. gada beigās mūsu kotas Maskavas deklarācija. Uh, kurā tika atzīts, ka jābūt mierīgam risinājumam, uh, juridiski saistītam un balstītam uz startautisko tiesību normām. Diemžēl, kad ārmēņi sacīja, ka viņi piekrīt 2008. gada dokumentu versijai, jaunā versija, kas tika prezentēta 2010. gada sākumā, uh, mēs gaidījām, ka atbalsts eh, tiktu apstiprināts, taču, diemžēl, tajā laikā tikai Azerbaidžāna pauda atbalstu šīm dokumentām. Kopš tā laika mēs esam strādājuši ar dažādām versijām, līdz pagājušajām galotņu sanāksmēs Soči, kur mums eh, mutvārdu sarunās izdevās panākt eh, progresu un cerams, ka to arī rakstveidā izdosies konsolidēt tuvākajā nākotnē. Šodien. Jebkurā gadījumā mēs laikam esam sarunu cikla noslēgumā. Jeb vai nu būs iespējams tuvākā nākotnē apstiprināt šo koncepciju, ko Eh, kas tika piedāvāta 2007. gadā un kopš tā laika precizēta. Jebšu, ja tā tiks noraidīta, tad atkal būs nepieciešams eh, eh, meklēt pavisam jaunu pieejamību. Otrs. Patreizējais sarunu formāts, mūsuprāt, ir ideāli adaptēts. Tajā ir tāda dziļa pamatdoma. Katra no mums trim valstīm ir jau ilgstoši e, dažādu iemeslu dēļ ieinteresētas Azerbaidžānā, bet armēņu diaspora Krievijā ir pirmā pasaulē e, lielumziņā, otra ir ASV un trešā Francijā. Otrkārt, šis formāts ir piemērots ar sarunvedēju ierobežot skaitu, nodrošināt pēc iespējas augstāku konfidencialitātes līmeni, ko arī vēlas sarunvedēju puses e, piemērs. Mēs diskutējam ar prezidentiem, e, kuriem asistē tikai viena persona ministrs Otrakārt, šis e, sarunvešanas modelis ir piemērots kontinuitātes nodrošināšanai. Krievu mediātors sešus gadus vadīja komandu. Es tagad strādāju šajā funkcijā seši ar pusgadus. Tas nozīmē, ka nākamais, kurš varētu būt amerikāns, viņam arī nāksies strādāt droši vien ilgstoši. Un galbēdzot, šī grupa ir elastīga un spējīga ļoti ātri reaģēt. Daži piemēri. Pēc Gruzijas-Krievijas konflikta visi domāja, ka Minska, Minskas grupa ir mirusi. Pat tajā laika posmā, kad ASV un Krievija nespēja sadarboties, Francija abu eh, pušu vārdā turpināja darbu. Gal galā šī ir efektīva sistēma, jo tā ļauj pieņemt ātrus lēmumus, grūtus lēmumus ļoti īsā laikā. Arī šeit minēšu dažus piemērus. 2008. gadā bija lielas sadursmes pie pamiera uh, līnijas, vislielākās kādas bijušas, bet tūlīt pat ASV līdzpriekšēdis Eh, devās uz reģionu. Un puses rēģēja ļoti strauji, eh, nepieļaujot notikuma eskalāciju. Un pašās beigās daži vārdi par ES lomu. Kāda ir ES loma šī konflikta risināšanā? Tā ir absolūti izšķiroša bet e, tā, tā ir cita nozīme katrā e, sarunu posmā. Patreizajā fāzē, kad sarunas ir ļoti augstā līmenī konfidenciāls, e, es loma ir izšķiroša šo valsts pilsoniskās sabiedrības sagatavošanā, demokrātijas veicināšana neļaus abiem prezidentiem saviem iedzotājiem pārdot šo nolīgumu, ko viņi varētu panākt. Lūk, tas īstermiņā ar PCA rīcības plāniem, kaimiņattiecību politiku, tās viss ir iespējas, kas citiem starptautiskiem spēlētājiem nav. Tad pār uh, eh, nolīgumu, ka tas tiks jau precizēts, tad ES loma būs atkal izšķiroša, uh, dodos ieguldījums starptautiskos pūliņos uh, atmīnēšanā, piedaloties starptautiskā mieru uzturēšanas operācijā, iespējams Un ilgtermiņā savukārt mums, e, acīm redzot, nāksies izveidot kādu starptautisku institūciju. E, šeit ļoti grūti salīdzināt ar citām situācijām, bet Bosnijā, piemēram, mēs miera implementācijas padomu e, izveidojām, kurā visi starptautiskie pūliņi sanāk kopā, tā sakoties, skaitot šo trīs līdzpriekšsēžu valstu pūliņu, arī ES pūliņu un visu pārējo donoru pūliņu, kurus nāksies piesaistīt, jo šis uzdevums būs milzīgs. Paldies uh, par uzmanību. Paldies uh, vēstniekam Fasiekungam. Un tagad dosim vārdu vēstniekam Andžējam Kasp Žikam, personīgais pārstāvis konfliktu risināšanai, ECO pārstāvs arī viņa aicināšu 5 minūtēs iekļauties pāriem, tas gluži neizdevās, bet es ceru, ka jūs eh, centīsieties eh, izteikties kodolīgi lūdzu. Vārds Kašbžika kungam. Paldies priekšsēdē godātie parlamenta deputāti. Līdz priekšsēži jums ir snieguši pārskatu par attīstību konflikta risināšanas procesā. Es papildināšu to ar īsu eh, patreizējā pārstāvja mandātu un aktivitāšu apskatu, kā arī sniedzot jums informāciju par aktuālu attīstību eh, pie robežlīnijas. Augustā es tiku nozīmēts uh, eh, tūks, uh, 95. 96. gadā eh, man darbinieki strādā Baku, Jerevanā un Kalnu Karabahā, kā arī mūsu galvenajā birojā Tbilisī. Eh, eh, pēc ilgām sarunām puses piekrīt šādam risinājumam. Trīs darbinieki uh, ik mēneši rotē starp šīm izvietošanas vietām. Divas startautiskās misijas pārstāvi ir bāzēti Tbilisī. Mūsu mandāts paredz trīs galvenās aktivitāšu jomas priekšsēdis uh, ziņo par uzdevumu izpildu pāriem locekļiem. Es regulāri tiekos ar pušu pārstāvju ministru un valsts vadītāju līmenī, lai nodrošinātu, ka esošais priekšsēdis un līdzpriekšsēži tiek informēti par procesu dinamiku, kas varētu ietekmēt sarunas. Uh, personīgais pārstāvs var palīdzēt norganizēt līdz priekšsēžu vizītes reģionā. Man komandu un es esam septiņas šādas vizītes pēdējā gada gaitā eh, organizējuši, tajā skaitā pagājušā gada oktobra misija, eh, eh, tūkst, vairāk nekā 1500 km field visit. Un mēs esam arī cits vizītes organizējuši. Mandāts paredz arī praktiski atbalstu eh, pusēm. Šeit praktiski ir uh, uzticības, savstarpējās uzticības veicināšanas pasākumu, kā arī e, naida un neusticības mazināšanas pasākumu e, abās pusēs, e, lai e, panāktu tādu noskaņu, ka kompromiss ir nepieciešama un vienošanās ir vēlam. Ja tas palīdz mazināt e, e, nāls gadījumu eh, skaitu eh, pie frontes. Mandāts man ir ļāvis politiskas pasākums arī veicināt, tajā skaitā Armeņu un Azerbaidžāņu individu vai grupu vizītes pretējā valstī. Militārs pasākums tādus kā atbalsts komunikācijai starp mil militāriem um, pārstāvjiem un darba ar mēdījiem. Uh, Taču patreizējā saruna attīstība e, ir lielā mērā to e, izbeigusi, bet ir papildus pūlī nepieciešama. Nebūs pat laban nekādu uh, uzticības veicināšanas pasākumu. Tāda ir Azerbaidžānas pozīcija, kamēr Armē, Azerbaidžānas teritorija paliek okupēta. Uh, Eh, tad mums ir arī vingrinājumi militāri eh, vairāk nekā 6500 km garumā. Tie ir iespējami tikai ar pušu sadarbību un atbalstu. Mans pirojs ir vienīgais starptautiskā eh, iestāde, kas regulāri apmeklē fronts līniju, 12 uh, uzraudzības uh, pasākums veids šogad, divus ik mēneši, lai priekšsēdus un visi grupas locekļi saņemtu aktuālu informāciju par situācijas attīstību. Mūsu klātbūtne eh, eh, dod arī tādu labumu, ka, ja notiek incidenti pie fronts līnijas, kas bija pirms gadu, piemēram, ar sešiem mirušiem un sešiem ievienotiem, tad es eh, varu gūt tūlītēji iespēju par situāciju, minimizējot eskalācijas risku. Varētu būt arī vērts šeit pieskarties humanitāriem jautājumiem. E, e, notikuma attīstība bieži izraisa e, liels sāpes iesaistītām pusēm, bet arī pasliktina iespējas sarunām virzīties uz priekšu. Tā negatīva atsauca uz savstarpēju uzticēšanos. Man komanda cieši strādājot ar ANO un citu starptautisku organizāciju pārstāvjiem, tajā skaitā sarkanu krustu, uh, kas strādā e, civiliedzīvotāju atbrīvošanas, e, kargūstekļu e, atbrīvošanas un mir, mir, mirstīgo atlieku apmaiņas jomās. Esmu strādājis ļoti cieši. Tas ir novedis pie tā, ka ir bijuši vairākas ieslodzīto izdošanas Astrahaņā un citās sanāksmēs, kuras vadīja prezidents Medveģevs. Es arī gādināšu līdz priekšsēžu sacīto par uh, Eh, to, ka ir jāizmeklē iespējami incidents fronts līnijā, kur arī man eh, biroja atbalsts ir būtisks. Mans mandāts liek man ziņot par attīstību reģionā, pēc īpaši lūgumas arī informēja citas puses par iespējamiem konfliktu risināšanas variantiem, tie skaitā pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tagad daži vārdi par situāciju pie fronts, kas ir bijusi stabila e, pagājušajā gadā lielā mērā. Tas gan nenozīmē, ka nav nekādas šaušanas, bet ka situācija nav pasliktinājusies. 70, 17 cilvēki ir uh, nošauti pie uh, robežlīnijas uh, daudzi ievainoto, bet pagājušā gada 35 cilvēki uh, miruši, 52 ievainoto. Es ceru, ka šī gada skaitļi būs pozitīvāki. Jebkāda veida progresa sarunās uh, vairāk nekā mazliet uh, uzlabos situāciju sarunu progress, savstarpēju uzticēšanos uzlabos, E, un tāds lūk pārskats par personīgā pārstāvu mandātu, viņa mandātu robežam arī. E, šis e, amats man dod unikāls iespējas. Es gribētu pateikties gal galā par pastāvīgo atbalstu, ko es man ir izrādījusi gadu gaitā manai komandai un man ne tikai uh, ECO pastāvīgā pārstāvniecībā. Paldies par uzmanību un es labprāt atbildēšu jūs jautājumus. Grazie, signor ambašatore. La parola. Paldies, ehm, vēstnieka kungs. Tagad došu vārdu Pēteram Sennebijam, kurš ir strādājis Dienvidu Kaukāzā kā Eiropas saimnības īpašais pārstāvis. Arī jūs lūkšu runāt piecas minūtes. Jūs redzat pulksteni augšā pie sienas. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Es uh, runāšu, acīm redzot, tikai kā privāta persona, jo neesmu vairs īpašais Eiropas saimnības pārstāvs Dienvidu Kaukāzā. Uh, Esmu ļoti priecīgs par to, ka šis pasākums šeit notiek. Šis konflikts ir ļoti būtisks, kaut gan informācijas par to nav daudz. Es gribētu sākt ar paziņojumu, ka šis at, atrisinot šo konfliktu, eh, tiktu atrisināts ļoti lielas un smagas problēmas Dienvidu Kaukāzā um, šis konflikts uh, um, Kalnu Karabahā ir pat smagāks nekā konflikts Gruzijā. Kāpēc Kalnu Karabahas konflikts ir pelnījis mūsu uzmanību? Tas uh, noved pie tā, ka notiek uh, smaga tāda bruņošanās, ļoti aktīva bruņošanās tieši šajā reģionā. Uh, Tas neļauj attīstīt un normalizēt citu, citus konfliktus, piemēram, Turcijas un Armēnijas konfliktu. Tas neļauj attīstīt uh, tuneļu projektu vai tā saucamo koridoru izveidi uh, ziemeļ un atvainojas dienvidu Kaukāzā un neļauj attīstīt arī enerģētikas projektus. Kamēr Kalnu Karabahas konflikts netiks atrisināts, arī Gruzija ļoti vilcinās um, iesaistīties dažādos attīstības projektos. Um, kopumā Kalnu Karabahas konflikts rada ar vien lielākus draudus politiskās eh, drošības jomā Eiropas Savienībā un apdraud, protams, arī ekonomiskās intereses gan Eiropas Savienībai, gan Kaukāza valstīs. Kas tad šobrīd ir izdarīts un kas īsti neļauj šo konfliktu risināt? Protams, pietrūkst uzticēšanās, Tāpat arī rietumi neizrāda īpašu interesi par šī konflikta atrisināšanu. Un valstis, kas ir pārstāvētas Minskas uh, grupā, cenšas piesaistīt uh, e, plašu sabiedrības uzmanību, iz, uh, izstrādājot paziņojumus uh, un deklarācijas, arī iepazīstinot G8 valstu vadītājus ar problemātiku. Ko tad Eiropas Savienība vēl varētu darīt, kā palīdzēt atrisināt konfliktu? Daudz ko jūs jau dzirdējāt tikko. Manuprāt, ļoti labi būtu sākt ar plašām diskusijām. Ir jāpievērš uzmanību šim konfliktam. Uh, ir jāizmanto arī um, padomas struktūras, jāinformē ministri un jāiesaist arī viņi diskusijās. Ir nepieciešams arī sniegt um, resursu palīdzību, lai uzlabotu uh, drošības situāciju, piemēram, uh, izveidojot ātrās reaģēšanas sistēmu, Eiropas Savienība spēja īstenot pasākums, kas ļauj radīt uzticēšanos konfliktējošām pusēm, un ir izstrādāts vesels pasākumu kopums, kas, ir, kas var noderēt šajā jomā. Tāpat var veicināt kultūras sadarbības projektus, sadarbību uh, um, dažādos, visdažādākajās jomās, kā enerģētika, um, ir jāizmanto arī iespējas, ko dod plašsaziņas līdzekļi, un jāvēro arī, kāda informācija plašsaziņas līdzekļos nonāk. Dienvidkaukāza valstīm, protams, ir jāapzinās, ka konflikts tiek novērots un par to ir interese, tāpēc jo vairāk Eiropas Savienības pārstāvji apmeklē šo reģionu, jo lielāks ir mūsu iespējas kaut ko ietekmēt. Arī austrumu partnerība var spēlēt ļoti svarīgu lomu sinerģijas efektu veicināšanā, piemēram, būtu iespējams piedāvāt koncepcijas, kā attīstīt infrastruktūru reģionos, un tas varētu kalpot kā burkāns abām iesaistītajām konfliktējošām pusēm, lai vienotos par uh, mieru. Um, tagad mēs redzam, ka pārunas uz priekšu virzās ar vien lielākā tempā, Eiropas Savienībai ir ļoti rūpīgi jādomā, kā visefektīvāk palīdzēt uzlabot cilvēku situāciju, kas tur dzīvo, kā atbalstīt politisko procesu un ir jāpanāk ne tikai pamata vienošanās, process ir jānoved līdz miera sarunām par mierlīguma slēgšanu. Un Eiropa un šis konflikts, un, kas izcēlies Kalnu Karabahā, ir jāskata plašākā kontekstā, visu attiecību kontekstā, kas mums ir ar attiecīgajām valstīm Dienvidu Kaukāzā. Kalnu Karabaha uh, Uh, kam atrisinot šo konfliktu varētu izveidot ļoti, ļoti nozīmīgu transporta koridoru uh, reģionā. Un tas būtu šajā brīdī no manis viss. Paldies! Paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Tagad šajā sesijā uh, pēdējais runātājs. Tas būs Miroslavs Laičaks Viņš mums pastāstīs, ko Eiropas Savienība var darīt, lai uh, veicinātu pārunu procesu un atbalstītu to. Arī jūs es lūkšu uzmest skatienu pulkstenim un runāt piecas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Es pārstāvu šajā panelī Eiropas Savienības institūcijas un tāpēc runāšu tikai par vienu jautājumu, ko Eiropas Savienība var darīt risinot šo konfliktu. Eiropas Savienība, protams, turpinās savas aktivitātes Kalnu Ara Karabahā. Tas ir vienīgais konflikts, kurā Eiropas Savienība šobrīd tieši nav iejaukusies. Mums ir jā, jāsniedz atbalsts un saprotam, ka pašreizējām sarunām ir jāmaina formāts, ja mēs gribam, lai sarunas būtu par miera līgumu, tādu kā mēs to vēlamies. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībai ir iespējas palīdzēt arī ārpus pārunu procesa. Mums ir jāuzmanās, lai mēs neradām papildu šķēršļus, lai mēs izmantojam esošo struktūru un varam Minskas grupu atbalstīt, piedāvājot pieredzi konfliktu risināšanā un arī konfliktu novēršanā. Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Ziemeļkaukāzā tiks iecelts šī gada septembrī, un viņam būs jādarbojas vai viņai arī risinot šo konfliktu, jāraugās, kā notiek pārunu process, un visiem iespējamiem līdzekļiem jāatbalsta risinājuma meklējumi bez speciālā pārstā, īpašā pārstāju aktivitātēm Eiropas Savienībai ir jāaktivizē sava sadarbība ar Minskas grupu un arī ar citiem strateģiskiem partneriem, piemēram, Turciju. Eiropas Savienība ir jāturpina nosodīt spēka pielietojums un jāatgādina, ka mums ir, mums, mēs esam mierā tikai ar miermīlīgu risinājumu. Mums ir jāatgādina, ka nekāds attaisnojums nevar būt, ja tiek nogalināti cilvēki. Un tāpat ir jāizbeidz militārās aktivitātes vai manevri konflikta uh, reģiona tuvumā. Eiropas Savienība ir iecerējusi turpināt un uzlabot pasākumus, kas ļautu nodibināt uzticības pilnas attiecības uh, un mēs esam gatavi attīstīt arī nu, scenārijus vai koncepcijas par sadarbību, kad konflikts jau būs atrisināts. Divi miljoni eiro ir atvēlēti uh, pilsoniskās sabiedrības attīstībai šajā reģionā, veicinot projektus starp cilvēkiem, starp tautām. Uh, un eh, sevišķi vēlamies sadarboties ar jauniešu organizācijām, ar viedokļa veidošanas uh, struktūrām, un Eiropas Savienība pašlaik sniedz palīdzību, cik vien tas ir iespējams, demokratizācijas attīstībā Armēnijā un Azerbaidžānā. Bez tam mēs attīstām uh, attiecības ar šīm valstīm, izmantojot asociācijas nolīgumus, mēģinam tās piesaistīt tuvāk Eiropai un atbalstām demokratizācijas centienus, lai šīs valstis būtu labāk sagatavotas um, miera līguma slēgšanai. Miera līgums ļaus uzlabot situāciju reģionā un sākt attīstīt aktīvi ekonomiskās saites. Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar citiem startautiskiem partneriem un jāapzinās, ka konfliktā iesaistītajām teritorijām būs vajadzīgi resursi un līdzekļi atjaunošanai. Un es uz, vēlreiz gribētu uzsvērt, ka konflikts Kalnu Karabahā ļoti iespaido Eiropas Savienību, un mums ir jāapzinās mūsu globālā atbildība par to. Paldies, uh, sirsnīgs paldies uh, arī par to, cik īsi jūs izteicāties. Tagad uh, Kirilo kungs grib izteikties, viņš ir referents par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Arī viņam es gribētu lūgt ievēlot, ievērot noteikto laiku, un viņa gadījumā tās būs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Nu, jā, ja tās ir divas minūtes, tad man daudz kas būs jāizlaiž no tā, ko gribēju pateikt. Bet galvenais, protams, ir tas, ka Pēdējās ziņas eh, parāda, ka notiek eh, kaut kas tāds, ko neizjūtu eh, šajās uzrunās, ko dzirdējām. Vai ir tā, ka jums nav pēdējā informācija, vai tas viss notiek Maskavā, un mēs esam šeit, es neko tā, no tā nedzirdēju. Jūs par to neizteicāties, kas man liek domāt, ka uh, mums lielā mērā ir jāpaļaujas uz Krieviju. Un mans jautājums, protams, uh, uh, diviem godājumiem vēstniekiem ir, vai jūs esat pilnībā pārliecināti, ka tā tiešām ir Krievijas prezidenta patiesa vēlme panākt rezultāts, jo manā uztverē Pēc gandrīz 20 gadiem, kad pastāv Mīnskas grupa, pēc uh, saprašanas, ka šis uh, status quo kļūst par uh, uh bīstamu, ka vai tiešām Krievija vēlas panākt rezultāts. Es, protams, negribu negatīvi runāt par Krievijas lomu, gribu vienkārši pārliecināties, ka tiešām visa tāda pārlieka pilnīga uzticēšanās Krievijai nesīs rezultāts. Vai Krievija tiešām ir gatava spēlēt šo lomu? Bet ir arī citas intereses, īstermeņa intereses, Nabuko projekts, dažādas citas intereses Krievijas politiķiem, kas, kas vēlas pagarināt šo konfliktu. Man ir tikai divas minūtes, bet eh, gribu uzdot otru jautājumu, kas ir svarīgāks vēl. Paldies, Pasie, kungs, bet no jūsu prezentācijas man šķita, ka jūs pārāk neusticaties uz Eiropas iniciatīvām un eh, Eiropas palīdzību. Neusticaties šai palīdzībai. Jūs runājat par pilsoniskās sabiedrības sagatavošanu abās valstīs Laičakungs bija nedaudz ambiciozāks. Eiropas parlamenta rezolūcija pirms gada aicina Eiropas Savienībai uzņemties ambiciozāku lomu, jo galu galā, ja kaut kas tur uh, sāsināsies, tad mācoties no Grūzijas pieredzes, tieši Eiropas Savienība būs tā, kurai būs jācīnās ar visiem bēgļiem un ar, uh, būs jārisina šī situācija. Un uh, jā, ris, jāpalīdz konflikts atrisināt. Paldies, Kirilau kungs. Tagad jātemākī kundzei vārds. Viņa ir referente par Eiropas Savienības un Azerbaidžānas sarunām. Arī jums divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties jums visiem par to, ka piedalāties šajā ļoti svarīgā, svarīgajā viedokļa apmaiņā, kas nāk tieši laikā. Uh, Un, kā mēs dzirdējām, Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties plašāku lomu konfliktu novēršanā un uh, mediācijas procesā. Un gribētu pateikt, ka neesmu gluži pārliecināta, vai tas ir iespējams tagadējās uh, ārējās darbības dienas struktūrās. Un Eiropas Savienībai nav arī skaidras stratēģijas par to, kā Uh, veicināt un uzlabot savu konfliktu novēršanas politiku. Tā pašā laikā gribētu uzdot jautājumu. Mēs dzirdējām, ka ilgtermiņā Eiropas Savienībai būtu jāveido kaut kāda struktūra. Gribētu pajautāt, ko jūs domājat par viedokli, ka Eiropas Savienībai vajadzētu īpašo pārstāvi, Dienvidkaukāzā, kas varētu pievērsties šiem neatrasinātiem konfliktiem šajā reģionā. Tā pašā laikā gribētu uzdot vēl vienu jautājumu. Jūs sakāt, ka mums vajadzētu būt gataviem un gatavot pilsoniskās sabiedrības, ko konkrēti mēs varam darīt un vai mēs kaut ko jau esam darījuši. Un visbeidzot, kā AFET referente par sarunām par asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu, gribētu uzsvērt, ka uh, šīs sarunas ir jāizmanto maksimāli, lai ne tikai veicinātu Dienvidu Kaukāza valstu tuvināšanos Eiropas Savienībai, bet tikpat svarīgi, manuprāt, ir lai tās sadarbotos savā starpā šajā reģionā. Un tas ir būtisks darba apjoms, jo mēs dzirdējām, ka nav tādas īstas uzticības valsts starpā, bet mums vajadzētu censties eh, radīt tādu uzticamāku atmosfēru, lai būtu pamats miera eh, mierīgu risinājumu atrašanai. Un tāpēc gribēju pajautāt, ko mēs eh, varam darīt saistībā ar šīm sarunām. Paldies, Jātermēkie kundze. Kasolīdes kungam arī divas minūtes lūdzu. Thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pajautāt uh, mūsu viesiem. Pirmkārt, gribētu apsveikt uh, arī Mīnskas grupu ar panākto. Un gribēju pajautāt trīs ļoti īsus jautājumus. Pirmkārt, seši principi. Viens no principiem runā par uh, Kalnu Karabaks galīgā juridiskā statusa noteikšanu nākotnē uh, ar gribas paušanu. Un šeit mēs dzirdam dažādus paziņojumus no prezidenta Alijeva, piemēram, sakot, ka jeb kāds, tātad, ka viņš saka, ka ne, viņš nekad nesniegs uh, uh, neatkarību Kalnu-Karabahai, jo tas ir uh, viņa valsts Azerbaidžānas teritoriālās integrātāts jautājums. Un tad, ko mēs dzirdam šeit parlamentā par situāciju uz vietas, šo te bruņošanās sacensību, pieminot dažādas militārās mācības notiek, un šī retorika, ka Kalnu Karabahu varētu atbrīvot, uh, izmantojot Azerbaidžānas militāro kapacitāti. Un uh, vēl viens īsts jautājums. Uh, Azerbaidžāns un Armēnijas līderiem ir nepieciešams viss atbalsts, ko tie var saņemt, lai uh, panāktu tādu risinājumu, kas būtu sāpīgs abām pusēm. Vai Stepanakert arī šeit spēlē zinām lomu? Paldies! Un tagad uh, Proveras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu pateikties mūsu viesiem par sniegto informāciju. Un mēs, protams, esam satraukušies par uh, situāciju. Mēs uh, vienmēr satraucamies par šādām kara darbības un nestabilitātes situācijām, bet šis te uh, gadījums ar Kalnu Karabahu ir īpaši svarīgs aspekts uh, arī kaimiņa attiecību politikā, piemēram, austrumu partnerībā. Bet pie šeit pieder arī mierīga sadarbība starp uh, tām valstīm, kas uh, starp šīm šešām valstīm, kas ietilpst šajā partnerībā - Kaunu Karabaha, ar tādu iesaldētu konfliktu starp Armēniju un Azerbaidžānu. Protams, tādējādi mēs nevaram izpildīt vienu no galvenajiem kritērijiem šajā partnerībā. Es teikšos īsi, jo man nav dots pārāk daudz laika, un tomēr gribu uh, uzsvērt vēl sekojošo. Tagadējā situācija patiesībā atbalsta ārmēņu okupāciju un tas uh, lungo periodo in questo caso non solo del Nagorno Karabakh. Tātad tā ir okupācija ilgtermiņā, kas ir īstenota ne tikai Kalnu Karabaha, bet septiņas citas provinces tiek uh, okupētas un mainās arī iedzīvotāju sastāvs. Vairāk cilvēku ierod šajā reģionā, uh, kas atbalsta šo te de facto situāciju, un no otras puses Azerbaidžāņu iedzīvotāji bēg no Kalnu Karabahas. Mēs eh, redzam, ka simtiem tūkstoši cilvēku atstāja šo reģionu. Iedzīvotāju sastāvu izmaiņas var nomest arī pie tā, ka referendums par šī reģiona nākotni, ka tā rezultāts būs pilnīgi citādāks. Un uh, tas uh, noteikti satrauc uh, šo reģionu. Manuprāt, vajadzētu uh, vēlreiz apliecināt to, ko esam jau teikuši agrāk šeit parlamentā, proti, ka robežas ir neaizskarams, robežas nevar mainīt ar bruņotiem konfliktiem. Ja mēs padosimies šī principa ievērošanā, tad uh, citas situācijas, piemēram, Gruzijas situācija arī nevarēsim atrisināt, jo tad uh, mēs nonāksim tādā kā bezizējā. Uh, Un, protams, tad nākotnē tādējādi varētu tikt izraisīts vēl citas šāda veida militāras iniciatīvas un rasties eh, jauni konflikti. Paldies, Praveras kundze. Tagad Vaigela kungs, lūdzu. Listen... Eh, klausoties eh, mūsu panelistus, man radās tāds iespējas, ka šeit tiek izdarīta diplomātiska pūliņa Eh, eh, kam jau ir zinām tradīcija, es arī piedalījos šajos pūliņos savulaik. Es biju ECO um, vēstnieks no 1998. Eh, līdz 2002. gadam, un tajā laikā jau darbojās Mīnskas grupā. Mm. Taču man rodas iespējas, ka mēs saskarāmies ar uh, nopietnu un ļoti bīstamu problēmu, uh, cenšoties šo problēmu risināt ar tā devēto klasisko diplomātisko pieeju. Ir bijušas jau izcili diplomātu paudzes, kas ir uh, strādājuši pie šī projekta, bet galbeidzot, kā Provēras kungs sacīja, mēs esam joprojām izejas punktā mēs saskarāmies ar legalizētu okupāciju, jūs nerunājāt par starptautisko tiesību principiem, neviens tos nepieminēja, neviens nepieminēja, ka starptautiskās tiesības būtu jāievēro, un jūs bijāt ļoti pretīm nākoši attiecībā uz Krieviju, kas acim redzot ir eh, viens no galvenajiem spēlētēm šajā spēlē, kas aizstāva armēņus eh, ar savu fetakomplī, eh, ko tie ir panākuši šajā reģionā, taktiski iemeslu dēļā. Viņi arī pārdod uh, ieročus abām pusēm, tad es nebūtu tik uh, pozitīvs pret krieviem kā jūs un Laičakungs. Jūsu rokās ir visi darbrīki. Uh, Jūs eh, runājat par es pieejas mērķiem, bet mums ir arī šie rīki rokā, un arī par tiem mums būtu jārunā. Mēs varam izdarīt maigu, jauku spiedienu uz Krieviju, Azerbaidžānu un Armēniju, jo vismaz šīm divām pēdējām valstīm ir nopietnas ambīcijas ES virzienā. Tādēļ raudzīsimies, ko mēs varam darīt. Labi, man nav ilūzijas, esmu vairāk kā 20 gadu strādājis diplomatiskā dienestā, ka to var panākt ar vāru, bet Mēs varam darīt ko vairāk, un mums ir jāiz, jāatrod spēcīgāk pieeja, efektīvāk pieeja nekā klasiskās diplomātijas uh, pieeja. Paldies, Vaigelkungs, vārds Šulca kungam, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēd. Mans jautājums ir e, vēsts e, es abiem pārsēm Laičakungam un Semnebī kungam, kas īsi ieskicējas iespējas, kā mēs varam uh, ietekmēt konfliktu risināšanu. Mans jautājums attiecas uz e, jūtamo vai acīm redzamo e, bruņošanās sacensību reģionā. Vai nebūtu iespējams, ka mēs ar uh, Eh, vedot sarunas par jaunas partnerības un sadarbības nolīgumu ar Armēniju un Azerbaidžānu, tajos iestrādātu eh, stimulus militāro izdevumu, militāro budžetu samazināšanā. Paldies, kungs. Tagad Ibriza Čiča kungam, kundzei vārds. Paldies, priekšsēdi. Eiropas parlaments jau ir noteicis mērķus, proti konflikta risinājums, un mēs esam sacījuši, ka Armēnijai ir karaspēks jāatvēlk no okupētiem reģioniem, eh, eh, padzītiem iedzīvotājiem ir jāvar atgriezties savā dzimtenē, un ir jāgarantē arī viņu drošība. Laičakungs arī teica, ka Tas ir viens no mērķiem, es varu uzraudzīt šos procesus, un tādēļ man ir jautājums, kādēļ tas vēl nav ticis īstenots. Mēs jau tik bieži esam sacījuši, ko mēs sagaidām, kāpēc tas joprojām nav noticis, ko mēs varam darīt, lai tas notiktu. Status quo ir nepieņemams, un mēs varam vēl ilgi diskutēt par Kalnu Karabahas statusu, bet ja mēs to darām, tad mums jābūt arī pārliecinātiem, ka Mēs šeit piemērojam eiropeisko modeli nacionālajām minoritātēm, ievērojot arī Azerbaidžāns teritoriālo neaizskaramību atzītajās robežās. Eiropā ir arī citi līdzīgi uh, gadījumi. Mēs varam Eiropas modeli piemērot, Kalnu Karabahas konflikts ir Eiropas problēma un ES ir jābūt eh, tai pusē, kas dod risinājumu. Paldies, Ibiziņš kundzei, tagad galā ir kungs divas minūtes. Paldies priekšēd. Vislabākā ārpolitika ir tā, kas sasniedz mērķus preventīvi. Tātad pirms konflikts kļūst atkal par karstu konfliktu Un tā nav nejaušība, ka parlamentā eh, komitejā mēs šo jautājumu skatām, eh, un nākamnedēļ Strasburā arī ir paredzēts, ka šis jautājums būs darbkārtībā nākamā Strasbūras sesijā. Eh, tas, ko e, es daru, ir absolūti nepietiekoši. Laičakungs sacīja divu miljonu nevalstiskām organizācijām. Nu, tas ir mīļi, bet uh, Šeit nav pietiekoša politiska spiediena, lai abas puses atturētu no šīs bruņošanās sacensības un gal galā varbūt arī sākt atkal karot. E, man jautājums, vai jūs, vienalga kurš no jums, varat apstiprināt, ka Krievija ir Armēnijai un Azerbaidžānai piegādājis robežas? Man interesētu, vai jūs variet to uh, apstiprināt, un tad man būtu uh, Eh, aicinājums Eiropas Savienībai, ka Aštons kundze dodas uz šo reģionu un tad Baku un arī Jerevānai eh, skaidri pasacītu, ka konflikti ieguvēji būs tikai Krievija. Eh, kādēļ tad Krievija palīdz abām pusēm bruņoties? viņi tēlo mieru inģeli, bet īstenībā grib tā kā senāk atkal dominēt šo reģionu. Mēs varam to skaidri pateikt laikam to. Un tas nav ne Azerbaidžāns, ne Armēnijas interesās, ne arī ES interesēs e, un tās e, enerģijas interesēs šajā reģionā. Tādēļ es sirsnīgi lūdzu Eštons kundzi šo jautājumu savu darbu kārtībā pacelt augstāk un ar ES visu politisko svaru abām pusēm skaidri pateikt, kas ir viņa interesēs, proti rast uh, politisku risinājumu kopā ar Eiropas Savienību. Paldies, Galerkungs, vārds Landsbērģi kungam, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. man ir Semnebī kungam un godātiem uh, vēstnieku kungiem šeit jautājums. Gagalā Minsk grupa nes arī zinām atbildību. Šeit tika pieminētas Gruzīnu pamatotās bažas Kalnkarbas konflikta e, sakrā, jā, e, tas izraisītu jaunu karu. Kalnkarbas konflikts vai iesaldētais karš ir tiešām bumba ar laika degli. Un tā varētu uzsprāgt vai nu nejauši, uh, ja eh, mēs vispār šādām nejaudzībām ticētu. Jebšu, ja kāds būtu ieinteresēts tādā notikuma attīstībā. Mēs redzam Krievijas nebeidzamā naidīgumu pret uh, eh, kaitinošu neatkarīgo Grūziju, Un situācijā, kad citi uh, eh, pūliņi ir bijuši uh, neveiksmīgi, karš kaut kādā varētu izrādīties izdevīgs. Ja Krievija un Armēnija ar kaut kādu aizbildinājumu Azerbaidžānu ievilkt karā, eh, kāda stratēģiskā policija pol, eh, pozīcijā nonāktu Grūzijas teritorija tādā gadījumā. Paldies, Landsbergungs. Vārds lī, Līdzeka kungam divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, paldies. Tātad eh, man jāsaka, ka es ar līdzi ieinteresētību klausījos debatēs. Un es domāju, turpināšu Landsbergu kungu sacīto. Pavisam nesen, pirms trim nedēļām, es uh, biju referents Grūzijā, tur man bija interesantas sarunas ar uh, E, īstenībā visiem grūzīnu politiķiem, ar valdības pārstāvjiem, ar opozicionāriem, ar e, parlamenta deputātiem, ar ārpus parlamentāra spēkiem, un patiesībā visi man sacīja vienu un to pašu. Grūzīni ir ļoti nobažījušies e, pār situācijas attīstību Kalnu Karabahā. Jūs ziniet, tur ir šis iesaldētais konflikts starp abām strīdnieku pusēm. Uh, Azerbaidžānu un Armēniju. Un īstenībā es varētu teikt, varbūt jūs pārspīlējat, bet e, pirms dažām nedēļām tikai es viesojos Turcijā, kas arī ir ieinteresēts šajā reģionā. Turcijai varbūt nav tādu tik akūtu baiļu vai bažu, bet arī viņa nobežījusies par situācijas attīstību Kalnu Karabahā. Atgriežamies pie Grūzijas. Gruzijā ir dažādas mazākuma taukumtības, tā skaitā azeri un armēņi, un šīs uh, attiecības dažādo mazākuma tautību starpā Gruzijā uh, patiesībā darbojas ļoti labi. Landsbēģa kungs runāja par Krievu karaspēku uh, novietošanu Armēnijā, uh, kas rada bažas, bet ir arī vēl citi iemesli šīm gruzīnu eh, bažām vai pat bailēm, kuras es tur izjūtu pirms dažām nedēļām. Man nav konkrēti jautājumi, es tikai gribēju jums pastāstīt par saviem iespējiem. Jā. Paldies, Elizeka kungs. Kils Nilzens kundz lūdzu. Divas lietas. Vispirms par Eiropas Savienības politiku Dienvidu Kaukāzā. Man tā šķiet pretrunīgi. No vienas puses ir skaidrs atbalsts Gruzijas teritoriālai neaizskaramībai, bet uh, tas pats princips daudz niansantāks tiek skatīts uh, attiecībā uz Azerbaidžānu. Tātad jūs redzat, ka ir šīs uh, dažādās pozīcijas, un tas vājina Eiropas Savienības ārpolitikas ticamību šajā reģionā. Uh, Otrakārt, runājot par uh, Eiropas Savienības iesaisti uh, šī konflikta risināšanā, vai jūs nedomājat, ka būtu svarīgi Eiropas Savienībai kā tādai būt Mīnskas grupā? Protams, tur ir mana valsts Francija, bet tā nav visa Eiropas Savienība, un man liekas, ka ES eh, dalība būtu svarīgāka, jo tā ir daudz neitrālāka. Uh, jo šie trīs partneri tagadējie ir iesaistīti, jo viņu valstīs ir armēņu diaspora, kas neatiecas uz uh, Eiropas Savienību. Vai jūs uh, tātad nedomājat, ka būtu tiešām interesanti, lai Eiropas Savienība arī būtu biedri šajā grupā? Paldies! Grazie. Paldies, Kīla Nilsenas kundze. Svensona kungs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par sniegto informāciju. Ārlietu politika Turcijā šobrīd mainās, un mēs redzam, ka attiecības starp Armēniju, Turciju un Azerbaidžānu arī mainās. Varbūt mēs varam paust Turcijai, ka mēs vēlamies no tās arī kādu ieguldījumu šī konflikta risināšanā Kalnu Karabahā. Turcijai ir robeža ar Armēniju, tā arī cieš šī konflikta dēļ. Kā jūs vērtējat attiecības ar Turciju un to potenciālu? Paldies, Svensona kungs. Tagad došu vārdu atkal mūsu dalībniekiem. Secība būs tāda pati kā iepriekš, jo jautājumi lielākoties nebija adresēti konkrētam cilvēkam. Tātad katram atkal došu piecas minūtes laika. Ceru, ka varēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem. Vispirms lūdzu vēstnieks Roberts Bretke. Paldies! Es dzirdēju ļoti daudz interesantu komentāru. Mēs varētu runāt visu vakaru vai nakti, pārunājot pilnīgi visus Eiropas Savienības lomas aspektus un diskutējot par tiem. Es runāšu tikai par dažiem jautājumiem, ko pieminēja runātāji. Viens no tiem ir Krievijas jautājums. Mūsu kolēģis no Krievijas nav šodien mūsu vidū, un man nav jāaizstāv Krievija, bet es gribu tikai pateikt, ka es nepiekrītu tam, ka tika teikts, ka mēs esam atstājuši situāciju Krievijas rokās. Mēs trīs, valu, trīs valstis mēs darbojamies sadarbības um, gaisotnē. Katrai ir savas intereses, bet viena un nu, kopīga, kopīgs interešu aspekts ir tas, ka mēs vēlamies izvairīties no kara. Un šīs intereses tiešām mums visām trijām ir kopīgas. Un, un es Esmu piedalījies ļoti daudzās tikšanās reizēs un sapulcēs un ar visdažādākajos sastāvos, ar augstām amatpersonām. Mēs darbojamies kopīgi, tādā caurskatāmā, transparentā gaisotnē, un es ārlietu jomā ASV esmu darbojies jau daudzus gadus. Uh, bet šīs attiecības ar Franciju un Krieviju un tad veids, kā mēs sadarbojamies, tas es gribētu to nosaukt par vienreizēju. Mēs sadarbojamies, vēlreiz uzsveru, nevienai no trojkas valstīm nav īpašākas pilnvaras par abām pārējām. Un vēl par starptautisko tiesību principiem daži vārdi. Uh, Mēs tiešām neatsaucāmies uz šiem principiem, bet problēma ir tāda, ja mēs sakām, ka ir jāpiemēro dalību valsts vai valsts tiesības, tad katrai iesaistītai pusē ir iespēja atsaukties uz startautisko tiesību principiem, jo šie principi, nu, nevarētu teikt, ka tie mums īpaši palīdzētu. Acīm redzams, ka mums ir jābalstās uz starptautiskām tiesībām, bet te pašā laikā šie principi, vienalga, vai tā būtu teritoriālā nedalāmība vai, vai citi, es garantēju, ka dokumentus, kur pamata mēs strādājam, tos izstrādā juristi, un mēs nodarbojamies ar praktiskiem jautājumiem, kā šos principus īstenot, kā liktiem darboties praktiskā līmenī, kas ļautu panākt risinājumu, kas derētu abām konfliktā iesaistītajām pusēm. Bet, kā es jau teicu, starptautisko tiesību principi uh, kalpo kā tāda vispārīga vadlīnija, īpaši, nu, nesniedzot nekādus risinājumus praktiskā līmenī. Paldies! Tagad lūdzu Fasjēkungs. Jā, ja jūs man ļausiet, es redzu, ka ir tūkojums, ja ļausiet izteikšos uh, Moljēra valodā, pēc tam, kad izteicos Šekspīra valodā. cenšoties atbildēt uz eh, daļu no jūsu jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc mēs eh, detalizētāk nerunājām par eh, notikumiem pēdējās nedēļās un ko mēs gaidām no nākamām nedēļām? Jā, protams, cerības ir lielas, bet ir brīži, kad ir svarīgi paturēt vēsu prātu un nepārdot lāčādu pirms lācis vēl ir nomedīts. Mēs centīsimies eh, panākt būtisku progresu turpmākajās nedēļās, bet eh, no mūsu puses eh, mēs nedrīkstam radīt neattaisnojams cerības. Viens piemērs. Startautisks komentētājs, kas ļoti labi pārzina Kalnu Karabaks jautājumus, uh, jau vairākus gadus saka, ka nekas nenotiek un ka sarunas ir strupceļā. Pēc uh, apvienotās karalistas uh, tikšanās uh, uh, viņš ASV paziņoja, ka konflikts tiks atrisināts nākamajā sanāksmē, bet no tā mēs tieši gribētu izvairīties, tāpēc mēs neierai, neiezinājāmies detaļās, bet uh, Eh, Kirilo kungam likās, ka mēs varbūt nesam informēti, bet viņš kļūdās. Mēs esam ļoti labi informēti par to, kas eh, aizvakar notika Maskavā. Mans amerikāņu kolēģis pat eh, tika sīki un smalki informēts. Un tomēr būtu ne, bezatbildīgi jau tagad iepriekš no mūsu puses uh, Uh, runā par progresu, ko mēs gatavojamies panākt un kādas cerības tad mums būs turpmākajās nedēļās. Otkārt par Krievijas lomu papildus tam, ko teica man, mans amerikāņu kolēģis. Jā, mēs esam pārliecināti, ka Krievija šobrīd uh, spēlē izšķirīgi svarīgu lomu šī konflikta risināšanā. Mums nav iespējas, ka mēs esam pārāk laipni pret Krieviju, pārāk mīļi. Uh, Mēs zinām, ka uh, sarunu gaitā tiek uh, runāts par dokumentu, kuru, protams, pilnībā nesagatavoja Maskava. Un kas šobrīd tiek diskutēts, kas tiek apspriests, un ko Krievijas ministrs uh, un Krievijas prezidents centīsies panākt, Tā ir vienošanās par dokumentu pēdējo versiju, kuru sagatavoja mūsu trīs valstis, un sākotnējā versijā to sagatavoja manu kolēģu uh, priekšgājēji un es, tātad Krievijas un ASV pārstāvs un es. Un tagad par Krievijas uh, lomu. Tā jau nav tikai Krievija, kas pārdod ieroču savām pusēm, tas ir skaidri zināms. Uh, jūs droši vien zināt, ka šobrīd Eiropā mums, piemēram, nav nevienas Eiropas eh, valsts, eh, kura eh, pārzinātu visus aspektus šo te bezpilotu lidmašīnu ražošanā, kas tiek izmantotas izlūkošanai. Uh, vai arī zināmiem uzbrukumiem. Vienkārši jums jāapzinās, ka 26. jūnijā, tātad pēc dažām dienām, militārajā parādē, kas notiks Bakū, tiks parādīts, ka Azerbaidžānai ir pašai savas militārās spējas ražot šīs bezpilota lidmašīnas nacionālā līmenī kā tā tik tālu nonāca. ASV un vēl viena valsts, kuru jūs labi zināt un kam ir šīs tehnoloģijas un Eiropā apvienotā karalista un Francija mēķina Eiropas līmenī uzsākt uh, šādas lietas. Tātad jūs redzat, ka ir arī citi, kas ir palīdzējuši Azerbaidžānai šajā jomā, ne tikai Krievija. Un es vienkārši gribētu skaidri pateikt, ka tā nav ASV, piebilst Bratkas kungs. Mm -hmm. Es domāju, ka visi to saprat, bet paldies, ka jūs precizējāt to vēl. Katrā gadījumā es domāju, ka kas ir eh, riskanti tagadējā bruņošanās sacensībā, ir tas līmenis, kas ir sasniegts. Jāapzinās, ka militārais budžets Azerbaidžānai, kas eh, par 20 līdz 30 gadiem ir pieaudzis katru gadu, jau vairākus gadus, šogad ir palielinājies uz pusi. Tas nozīmē, ka tas pieaug par 100%, tas ir divreiz lielāks nekā iepriekšējā gadā. Uh, Ir jāapzinās, ka Azerbaidžānas militārais budžets ir lielāks par visas Armēnijas valsts budžetu. Un tas uh, arī ir tik bīstam, ka ir šis līdzsvar tūkums. Uh, uzklausīju, ko teica Laičaka kungs. Uh, viņi ļoti skaidri izsakās par spēka nelietošanu. Jūs arī Tātad redzējāt, kas notika Dovilā. Prezidenti teica, ka spēka izmantošana jau radīja līdzinējo nepieņemamo situāciju un atkal atkārtot lietot uh, spēku, uh, to starptautiskā sabiedrība noteikti nosodītu. tiek teiks, ka mēs uh, neīstenojam starptautiskās tiesības. Nē, es uh, pieminēju Maskavas deklarāciju kur e, divi prezidenti atbil, atzina, ka ir jādiskutē, jāved sarunas par uh, situācijas risinājumu. Un uh, deklarācijā, tātad materiālos, ko jūs šeit uh, redzat, uh, atradīsiet Astanas deklarāciju un mūsu valsts uh, toreiz panāca vienošanos, ka uh, risinājums ir jābalsta uz startautisko tiesību normām, proti ANO hartu un Helsinku noslēgumu aktu, kas šeit ir nosaukti. Runājot par to, kāpēc, neskatoties uz visām rezolūcijām, mēs vēl neesam risinājumu raduši ļoti vienkāršiem eslu dēļ, jo abas puses to nevēlējās. Prezentācijā, kuru, uh, tik, kur tika sniegta Eiropas parlamentā, uh, tika teikts, ka um, starptautiskā mediācija neko nav panākusi. Bet mēs taču to nevaram panākt, to nevar uzspiest pusēm. Pusēm ir jāpieņem zināms kompromiss. Un vārds uh, kompromiss. Uh, es biju uh, arī Armēnijā vēstnieks pirms strādāja pie Azerbaidžānas jautājumu. Vārds kompromiss nepastāv nevienā no šī reģiona kultūrām. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai Eiropas Savienība dotu savu ieguldījumu šajos centienos attīstīt pilsonisko sabiedrību. Kirilov kungs teica, ka es varbūt esmu nedaudz kautrīgs runājot par es lomu Tātad par izlēmīgu lomu runājot. Loma. Izšķirošā loma, tātad Eiropas Savienībai nav uh, varbūt tāda izšķiroša loma. Sarunas ir kā vilciens, kas ieiet tunelī, uh, aizsargāts pret ārējiem, uh, ārējo ietekmi, bet eh, tad, kad šis vilciens izbrauc no tuneļa pēc sarunām, ja uh, pilsoniskā sabiedrība joprojām atrodas tuneļa otrā galā izējas stacijā, tad neviens no valstu vadītājiem šādā brīdī neuzņemtos politisko drosmi, lai saviem iedzīvotājiem piedāvātu to uh, vienošanos, kas tiek uh, piedāvāta. Un visbeidzot par uh, spēcīgāku Eiropas Savienības lomu, lai atbildētu manai tautietei par uh, to, kāpēc Eiropas Savienība nevarētu aizstāt Franciju. Jā, protams, varētu šādu jautājumu uzdot, bet um, atsaucoties uz to, ko es teicu, uz, uh, par tagadējā modeļa uh, un sarunu formātu veiksmi, ja jautājuma atbildi ir jā, tad uh, nav problēma. Ja Eiropas Savienības klātbūtne, kā mediātora klātbūtne, nodrošina tādu pašu uh, konfidencialitāti kā tagad, tad jā, kāpēc nē? Bet uh, tas vēl uh, ir jākonstatē, vai tas tā būs vai nē. Ja Eiropas Savienība var nodrošināt tādu pašu nepārtrautību rīcībā, uh, piemēram, Krievijas līdz priekšsādātājs eh, sešus gadus strādā un tā tālāk. Tas ir ļoti labi, ja to varētu nodrošināt. Un visbeidzot, eh, ja Eiropas Savienība spētu panākt tādu eh, reakcijas līmeni, lai pusdienas laikā trim galvaspilsētām dot iespēju vienoties, eh, piemēram, kad bija eh, frontē šie eh, negadījumi, tad būtu labi. Tātad ir jāsniedz tādas skaidras atbildes mūsu trīs valstu līmenī, aizsardzības ministri, prezidenti. Ir jārīkojas, ja šī atbilde ir jā, ja pusdienas laikā tikpat ātri var reaģēt, tad tas būtu labi. Un tad, kad es runāju par efektivitāti, tad um, jāapzinās, ka Dovīlas deklarācija, un jūs pamanījāt, ka tur tika pausti ļoti skaidri vēstījumi abām šīm valstīm, jāapzinās, ka šis teksts, uh, to mēs izstrādājām uh, stundas laikā, trīs līdzpriekšsēdētāji, un ne Kremlis, ne Baltais nams, ne Elizēja uh, nemainīja ne komatu. Un ja Eiropas Savienība spēja sastādīt šādu tekstu stundas laikā, nu tad nav problēmu. Tad Eiropas Savienība var aizstāt Franciju šajās sarunās. Grazie. Paldies. Paldies. Tagad kas Pritska kungs lūdzu. ja viņš nerunās poliski, bet. Paldies par manu mandātu jautājumu īpaši nebija. Ļoti labi. Tad došu vārdu. Varbūt jūs gribējāt kādu komentāru. Tad Pēters Sem nebija lūdzu 5 minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Bija virkne jautājumu. Mm, tos var darīt dažādās kategorijās. Daudzi deputāti jautāja par Krievijas lomu. Es gribētu teikt, ka mana pieredze pēc diezgan daudzu gadu sadarbību ar Krieviju un pētot tās lomu Kaukāzā, nu jāatzīst, ka Krievija vēlas saglabāt vai pat palielināt savu ietekmi Dienvidu Kaukāzā. Turklāt tas ir redzams arī pēdējos divu gadu desmitus. Runājot par Kalnu Karabahu, šeit Krievijai ir vairāki mērķi vai, vai nolūki. Krievija sāka aktīvi darboties jau pēc Grūzijas kara, un dienvidu, dienvidu Kaukāzā tai ir bijusi arī tāda stabilizētāja loma, sevišķi pēc šī minētā kara. Krievijā ir noteiktas sviras, kas ļauj tai uh, īstenot savas ekonomiskās intereses sadarbībā ar abām iesaistītajām valstīm. Un šķiet, ka Krievija apzinās, ka ir nepieciešams um, nu, meklēt preventīvas risinājumus, lai situācija nekļūtu vēl ļaunāka. Gan ar šis konflikts uh, un tā vēršanās plašumā nelabvēlīgi ietekmētu Krievijas intereses un situāciju, tāpat kā tas ir sakāms par Eiropas Savienību. atklāts. Atklāta militārā konflikta draudi joprojām pastāv un par dažādiem nu, aspektiem, kas apdraud drošības, runāja jau iepriekš. Un tā šī nedrošība vai nestabilitāte apdraud ne tikai Armēniju un Azerbaidžānu, bet arī citas valstis. pats sakāms arī par Gruziju. Svensona kungs jautāja par, un arī par to, par ko runāja Miroslavs Laičaks, proti ir ļoti nozīmīgi iesaistīt Turciju reģionālā sadarbībā visos iespējamos veidos, kas arī ļautu varbūt ātrāk atrisināt konfliktu. Um, Turcija nav darbojusies saskaņā ar savu vēsturisko lomu, tam ir vairāki iemesli. Es negribu tagad jums atgādināt, ka Kalnu Karabahā konflikts bija um, cēlonis tam, uh, ka Turcijas un Armēnijas attiecības, ja negluži pasliktinājās, tad to risināšana tika tā atstumta maliņā vai atlikta uz laiku. Un toreiz, protams, mēs nebijām iepriecināti par Turcijas rīcību un mēs joprojām uzsveram, ka Turcijas un Armēnijas attiecību normalizēšanās ir cits jautājums un jāskata uh, šķirti, tam varētu būt pat uh, pozitīvs iespējas uz konflikta risināšanu Kalnu Karabahā. Runājot par starptautiskām tiesībām, kas Līdis kungs, Ibris Āģiča kundze, uh, Eh, Kil Nielsenas kundze jautāja par startautisko tiesību nozīmi. Es uh, varu īsi atbildēt. Protams, katrs konflikts ir jāskata atsevišķi. Tas ir īpašs gadījums. Ja izdodas panākt eh, vienošanos un izbeidzot konfliktu, tad lielākā daļa tomēr no šīm vienošanām tiek panāktas politisku vienošanos ceļā, nevis izmantojot startautiskās tiesības. Man bija prieks dzirdēt jautājumu par īpašo pārstāvi vai par to, kāda funkcija man bija strādājot šajā amatā. Uh, Miroslavs Laičaks, kā jūs dzirdējāt, paziņoja, ka no 1. septembra šāds amats būs izveidots, eh, un es ceru, ka arī risinot konfliktu Kalnu Karabahā mums izdosies eh, izcelt Eiropas Savienības pozitīvo lomu. Un eh, šis um, šis postenis ļauj nodibināt ciešas attiecības ar iesaistītā reģiona līderiem, un es ceru, ka persona, kas uzņemsies šos pienākumus, tiešām spēs pārstāvēt Eiropas saimnības intereses. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu uh, doktoram Laičakam noslēguma vārdiem. Paldies priekšsēdētājiem! Lielākā daļa jautājumu jau tika atbildēti. Gribētu vēl dažus vārdus par Eiropas Savienības lomu un varbūt dažus citus jautājumus. Vai to, par to, vai Eiropas Savienībai vajadzētu piedalīties Minskas grupā vai nē. Uh, Mums ir dažādi um, pārunu formāti, tie tieks dažādā sastāvā atkarībā no um, jautājumiem, par ko tiek runāts, kādas valsts ir iesaistīts, un šie nodibinātie pārunu formāti ir jārespektē. Mēs esam arī izstrādājuši nu, noteiktu tādu kā nu, pieeju, protams, saskaņā ar startautiskajām tiesībām katra konflikta gadījumā atsevišķi. Eiropas Savienība, protams, raugās, lai tiktu ievēroti Eiropas Savienības pamata principi un uh, tiesiskais valstiskums un tā tālāk saistības starp Kalnu Karabahu un Gruziju, protams, pastāv šie galu galā runa ir par vienu un to pašu teritoriju vai reģionu. Minskas grupā es gribētu uzsvērt, darbojas saskaņā ar vienotiem principiem. Uh, un Eiropas Savienībai ir gan stratēģija, gan arī instrumenti, ar kuriem aizstāvēt savas intereses. Es runāju jau par šīs stratēģijas elementiem, bet konkrētās darbības ir atkarīgs no tā, kāds progress ir panākts, kā process virzās uz priekšu. un Eiropas Savienība, ja process virzās uz priekšu aktīvi un raiti, tad mēs eh, ļoti aktīvi arī iesaistamies un um, veicinām to. Kā es jau teicu, tiks izveidots eh, īpašā eh, pārstāvi postenis darbam ar darbam sadarbībā ar valstīm Dienvidu Kaukāzā. Uh, Un vēl par asociācijas nolīgumiem bija jautājumi gan par Armēniju, gan Azerbaidžānu. Arī šo iespēju mēs nenovērtējam par zemu, gan Baku, gan Tbilisi esam tikušies ar iesaistītajiem arī austrumu partnerības programmā, esam pārunājuši abus uh, pīlārus, tātad viens no tiem ir tehniskā palīdzība un otrs ir Eiropas Savienības pamata principi. Un esam aicinājuši mūsu partnerus noteikt, kas ir tas, ko viņi vēlas panākt, kādas ambīcijas viņi grib īstenot. Un Arī esam paskaidrojuši, kādas iespējas, kādas atbalsta iespējas, ieskaitot finanšu palīdzību, var saņemt no Eiropas Savienības. Septembrī Varšavā notiks uh, tikšanās, kurās mēs turpināsim izskatīt šos jautājumus. Um, Armēnija un Azerbaidžāna šobrīd pilnībā vēl neatbilst asociāciju nolīguma kritērijiem, bet mēs esam panākuši progresu. Par pagājušo gadu ir izstrādāts starposma ziņojums, kas ļoti labi attēlo gan paveikto, panākto progresu un sekmes, gan arī problēmas, kas joprojām vēl ir. Un Tas ir tāds labs eh, pamats turpmākajām aktivitātēm. Asociāciju nolīgumus nu, nevajadzētu tā skatīt tikai un vienīgi šī konflikta kontekstā, bet Eiropas Savienībai, protams, ir eh, runājot par šiem nolīgumiem, iespēja atkal un atkal informēt par savu nostāju, par to, no kādiem principiem mēs nevaram atkāpties un ko mēs sagaidām konflikta risināšanā Kalnu Karabahā. Paldies! Paldies! Un Gribu teikt paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Paldies par pēdējām ziņām par to, kas notiek Kalnu Karabahas kontekstā. Tagad būs piecu minūšu pauze, lai mēs varam pāriet pie nākamajiem darba kārtības punktiem.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 anche il ministro. Eh, dear colleague, please eh, sit. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mums jāsāk skatīt nākamais šīs dienas darba kārtības punkts. Please, eh, colleague, sit down. No, it's a, we have to start the second point. Si sente? Sì, ma batti Natalia e Natalia. Colleague, please sit down. We have to start the work. Colleghi, jāsāk strādāt. Allora, in primo luogo devo, uh, devo uh, Vispirms man jums jāpaziņo, ka ja neviens neiebilst un neviens līdz šim nav neko izteicis, tad uh, 9. maija sēdes protokols ir apstiprināts. To pirmīt vēl nepieminēju. Tad tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir ieteikums padomēm komisijā attiecībā uz sarunām par ES un Moldovas asociācijas nolīgumu. Par to mums būs debatas un mums ir uh, tas gods sveikt uh, un paturēt pie sevis uh, turpmāk arī Laičaka kungu. Viņš ir atbildīgs par uh, Rietumbalkāniem, Austrumu partnerību un Krieviju. Jūs zināt, ka mūsu komiteja cieši seko sarunām, kuras tika uzsāktas 10. janvārī 2010. gadā. Un, uh, institūcijām, kas ir atbildīgas par šī nolīguma noslēgšanu, ir iespēja ieteikt ieteikumus, uh, sniegt vadlīnijas, kādas tad attiecības mums vajadzētu veidot ar Moldovas republiku. Un arī citi punkti ir šajā nolīgumā. Gribētu kolēģiem pateikt, ka šodien un arī rīt tie, kas parlamentārās sadarbības komiteja ES un Moldova. Diemžēl šeit e, laikā pārklājas šī jautājuma skatīšana. Viņi šobrīd ir pie mums, jo viņi pārtrauca savu darbu. Gribētu viņus sveikt šeit par to un e, pateikties par to, ka ieradās pie mums, e, lai piedalītos šajā diskusijā. Uzreiz gribētu dot vārdu Grēmam Vatsonam. Viņš nesen no eh, viņas maistēts Elsbets otrās saņēma titulu. Ja nemaldos, tad viņam ir bruņinieka tituls tagad Lielbritānijas. Viņu tagad sauc par seru. Uh, Eh, par to man liels prieks un apsveic viņu ar to. Prezidente Leningrāciju. Uh, eh, President, uh, Priekšsēdētāji. I would like. Uh... Paldies. Es ļoti priecājos par Moldovas parlamentāro kolēģu klātbūtni, kā arī Korinas Fusu klātbūtni, kas šeit ir parlamentārās sadarbības komitejas uh, darba vārdā, kā arī ir mūsu kolēģi Monika Makovēja. Eh, Saziņoju gribētu sākt, uh, uzslavējot nesenās pašvaldību vēlēšanas Moldovā, kas tika novērtētas kā atbilstošas starptautiskajiem standartiem. Mēs zinām, ka projām ir daži juridiski jautājumi sakarā eh, vēlēšana procesu, bet es ceru, ka būs konsens par Eh, godīgumu šo vēlēšanu otrajā raundā, kas notiks 19. jūnijā. Prezentējot savu ziņojumu, priekšsēdus gribētu pateikties ar referentiem no citām politiskajām grupām un komitejas eh, darbiniekiem par palīdzību ziņojumu sastādīšanā. Daudz no viņiem Moldova daudz labāk pazīst par mani. Ziņojums ir rekomendācija padomē un komisijai un ES ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Moldovas asociācijas nolīgumu. Es cerēju, priekšsēžkungs īsa ziņojuma sastādīt, tas gluži tik īsti nav sanācis, kā es cerēju. Jo vairāk iedziļināmies šajos jautājumos, jo vairāk mēs saprotam, cik dažādi aspekti šajā ziņojumā būtu jāatspūgļo. Bet es ceru, ka visus galvenos jautājumus esmu šeit iztirzājis Uh, visu, kam šajā ziņamā noteikti vajadzētu būt. Mans teksts, uh, priekšsēžkungs vai teksta projekts, sarunas uh, ataino ES dalībvalsts statusam Moldovai ilgtermiņa nākotnē. Tās ierosina vēlētāju palsto vēlmi Eh, respektēt, lai cik mums tā būtu sarežģīti. De Tokvils laikam sacīja, ka e, nelaime ar demokrātiju ir tāda, ka dažreiz vēlētāji kļūdās, bet nevienam nav tiesības viņiem e, par to pārmest. Ziņojumā arī ir prasīts, e, ka Eiropas Savienībai jāatlicina nepieciešamie resursi, lai atbalstītu Moldovu, lai panāktu vienošanos par e, visaptrošu. E, Eh, brīvās tirdzniecības līkumu, gatavojot vīzliberalizācijas kārtību, kā arī adaptējot tās šīs valsts juridiskās eh, struktūras konkurētspējas apstākļiem. Eh, ziņojumā ir runāts arī par standartiem, kurus mēs prasam Moldovai izpildīt, kā arī attīstību, ko mēs vēlamies redzēt. Tur ir runa arī par nepieciešamību iesaistīt nevalstiskus spēlētājus, nevalstiskas organizācijas, uh, E, pilnīgi demokrātiski sabiedrības izveidē. Gal galā Eiropas parlaments tiek aicināts pilnā mērā iesaistīties sarunu procesā. Īpaši mēs apsveicam iespēju šajās dienās un cerams arī nākotnē diskutēt ar parlamentāriešiem no Moldovas, kādu viņi, kā viņi vērtē situāciju. Priekšsēžkungs, esam saņēmuši atzinumu No starptautiskās tirdzniecības komitejas man jāsaka, ka es piekrītu viņu secinājumiem un aicinu kolēģis tos apstiprināt šādā veidā, integrējot tos ar izņēmumiem, bet es arī priecātos par kolēģu komentāriem un priekšlikumiem eh, ziņojumu projektam, kuru esmu jums eh, šodien eh, licis priekšā. Paldies, Sir Graham Watson. Tagad dodu vārdu Makovei kundzei, kas ir uh, Eiropas parlamenta delegācijas līdz priekšsēde uh, uh, sadarbībai ar Moldovu. Paldies, priekšsēde. Paldies arī Graham par ļoti kvalitatīvo un plašo ziņojumu. Gribētu arī es sveikt mūsu sešus Moldovas parlamenta e, deputātus, kolēģis, kas šeit viesojās pat labam, e, viņi nolēma šai afet sesijā piedalīties, kurā tiek apspriests e, Moldovas republikas progresa problēmām un eiropeisko virzību. Mēs vēlētos eh, ar viņus aicināt eh, dalīties ar savām atziņām Āfetā. Mēs atbalstam, ka Moldova eh, izpilda konkrētās vīzas at, režīma atvieglojuma rīcības plāna prasības. Un šeit galvenais ir likumdošanas implementācija. To ir ļoti grūti izdarīt, tādēļ mēs aicinām viņus e, šeit konkrēti pie implementācijas ķerties, un no mana pieredze ar valsts reģioniem parāda, ka tas ir vissaržģītākais pārbaudījums. Mūsu atbalsts arī finanšu atbalsts šo pasākumu implementēšanai noteikti tiks sniegts. Es gribētu sacīt, ka implementācijas posms ir tāds, ka cilvēki valstī e, dzīvojošie iedzīvotāji redz atšķirības. Te es gribētu sacīt, ka ir ļoti svarīgi eh, vērtēt Moldo pēc saviem sasniegumiem. Pat labam e, šie sasniegumi ir tiešām ļoti uh, daudz sološi un cerams, ka tā tas būs arī turpmāk. E, Moldova ir no nu, viena no austrumu partnerības visprogresīvākām valstīm un tā mums arī vajadzētu pret to attiekties. Tieši pa pamatņemot tās individuālas sasniegums, tas pavēr plašas iespējas Moldovas iestādēm, jo tiešām iespējas ir reāls. Mēs zinām, ka pastāv arī šķēršļi, mēs atbalstam Moldovu šo šķēršļu pārvarēšanā. Es arī ļoti ceru, ka sarunas, formālās sarunas par pār Piedņestra um, uh, būs uh, arī dos progresu un es priecājos, ka mums tagad formāls sarunas varēs būt eh, nesenā pagātnē bijuši tikai neformāls sarunas. Es gribētu arī runāt par šīs problēmas risināšanu, tātad piederēs Piedņestras reģionu. Mums ir nepieciešama starptautiska civila policija un jāskatās, vai tiešām šeit ir konflikts, jo kopš 91. un 92. gada īsti konflikta nav bijis. Mēs turpinām runāt par iesaldētu konfliktu, bet paraudzīsimies, kas tur šodien īstenībā ir. Patiesībā tur konflikta nav. Varbūt mēs to pietiekoši neņemam vērā, un ar to arī beigšu savu runu. Paldies! Paldies, Makovē kundze! ar doktoru Lečaku es vienojos, ka mums ir jāietaupa laiks, un tādēļ es runāšu tikai tad, kad ēna referents un pārējie kolēģi būs izteikšies, izteikšos par sarunām un arī rēģiešu uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Tagad došu vārdu vispirms deputātam Prēdam, kurš pārstāv deputātu Ungurjāno, kurš ir ēna referents par šo jautājumu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribētu sveikt kolēģis no Moldovas Republikas, kas šodien piedalās mūsu sēdē. Jūs jau sacījāt, referents Ungurjānu kungs no mūsu politiskās grupas, mans kolēģis šodien sēdē nevarēja piedalīties. Viņš citā komitejā savu ziņojumu prezentē, tādēļ es viņai stāšu. Ungurjānu kungs vēlējās referentu gribētu sveikt par rekomendācijas tekstu. Viņš uzskata, ka šajā tekstā ir atspoguļot visi svarīgie elementi, kas arī tika apspriesti līdzinējo konsultāciju ietvaros starp referentu un ēdu referentiem Trajāns un Gurjāno arī uzskata, ka ir svarīgi atbalstīt Moldovas eiropeisko virzību ar konkrētiem pasākumiem no ES puses. Tekstā arī par to tiek runāts trīs nelielas piebildes. Man tomēr būtu Ungurjānu kunga vārdā jums jāizsaka vispirms par 1C punktu. Šeit ir norāde uz attiecībām ar kaimiņu valstīm. To vajadzētu formulēt savādāk. Ungurjānu kungs e, izteiks attiecīgi priekšlikumu, iesniegs. Tad par punktu 1J Piedņestra kā Moldovas republikas integrāla sastāvdaļa. Tā būtu jāprecizē teksts. Trešā piebilda, tas attiec uz enerģijas, enerģētikas aspektiem, punkts 1Q. Šis punkts būtu jāpaplašina, šī norāde par energoapgādes drošību par Eiropas normām enerģētikas jomā un par reģionāliem enerģētikas projektiem. E, Ungariano kungs ir apsolījis attiecīgs grozījums sagatavot. Tagad izmantošu iespēju runāt arī savā personīgajā vārdā. Es vēlos apsveikt referentu Watson kungu arī pirms desmit dienām notikušās pašvaldību vēlēšanas, es varu sveikt, cerams, ka rezultāti būs pozitīvi, būs dažos vēlēšana apgabalos vēl otrā vēlēšana kārta, un gal galā gribu vēl uzsvērt to, ka dialogs par Piedņestras jautājumu ir svarīgs. Pēdējo mēnešu gaitā mēs saņēmām daudz sološus signālus par to, ka šis neveiksmīgais konflikts ES kaimiņos varētu tikt atbloķēts. Tuvākā nākotnē varētu notikt sarunas, es ceru, ka tās vainagosies ar panākumiem. Es domāju, ka Moldovas Republikas Eiropeiskais ceļš, par ko šie kolēģi ir izšķīrušies, ir svarīgs un uh, to ejot mums ir jāatrisina piedņestras jautājums, un tad gal galā par vienu jautājumu, ko pieminēja arī Makovei kundze. Par pirmo apsvērumu punktu, kurā ir teikts, ka Moldovas republikai ir potenciāls kļūt par veiksmes stāstu kaimiņattiecību politikā. Kolēģe norādīja, ka tas jau tā esot. Vai tā viņa apgalvoja? nu, tad jau to arī varētu fiksēt tekstā. Mums nav jāgaida gadiem ilgi, kā attiecībā uz Turciju, lai izdarītu secinājums, ja tiešām šis stāsts ir bijis tik veiksmīgs. Paldies! Paldies, Prēdas kungs! Pasku kungs! ārlietu komitejas eh, otrs līdzpriekšēdis un arī komitejas vicepriekšsēdus, eh, arī sociālistu eh, līdzpriekšsēdus. Paldies, priekšsēdus! Arī es gribētu eh, sēram Grēmam Watsonam pateikties par ziņojumu sagatavošanu. Kur? ir atspoguļots tās, pa ko mēs iepriekš bijām runājuši un vienojušies, Predus kungs arī to jau sacīja, un tas ir svarīgs pienesums svarīgā brīdī, jo ir daudzas problēmas Eiropā un tās kaimiņos, tādēļ ir grūti e, nezaudēt no redzes loka tādu valsti kā Moldovas republiku un tās kandidatūru. Tādēļ ir svarīgi, ka Eiropas uh, politisko lēmumu pieņemēji nezaudētu interesētību, lai uh, šī, šīs valsts teritorija nepaliktu ārpus ES iestāžu interešu loku, uzmanības loku. Pat labāk ir tā, ka ziņojuma projektā galvenās problēmas tiek minētas, ar kurām pat labāk kandidāta valsts Moldovas republika saskarās. Šeit tiek vērsta arī uzmanību uz to, ka tas ir svarīgs brīdis, uz to tiek vērsta Moldovas kolēģi uzmanība. Šo iespēju mēs nedrīkstātu palaist garām, mums to vajadzētu izmantot. Mēs izdarām pūliņus, lai Eiropas Savienība eh, Moldovai veltītu uzmanību un atbalstu, bet tad arī otrai pusē attiecīgi būtu jārēģē. Lai dejotu tango, vienmēr ir vajadzīgi divi dejotāji. Sirsnīgs paldies par jūsu darbu. Referentu darbu es varu tikai atbalstīt. Es personīgi viņam varu padomiem un darbiem palīdzēt, bet arī politiskās grupas vārdā varu jums apliecināt, ka mēs vēlamies labu kvalitatīvu ziņojumu, lai būtu šīs valsts veiksmīga kandidatūra. Paldies, Pasku kungs. Tagad vārds Šulc kungam zaļojām referentam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu sveikt šeit mūsu Moldovas kolēģus un pateikt, ka Grēm Vatsona līgums um, ziņojums ir ļoti līdzsvarots un izsmeļošs un mēs piedāvāsim vēl papildus informāciju, lai papildinātu to, padarītu vēl labāku. Um, Moldova ir viena no sešām austrumu partnerības valstīm, un tā apliecina, ka tā dara ļoti daudz, lai tuvinātos Eiropai, un tās um, tad vēlmes ir viennozīmīgas virzoties uz Eiropu. Gribētu vēl, lai šeit parādītos arī atsauce uz Melnās jūras stratēģiju un saistībā ar uh, šo, šī Mezebergas pārunām 5 plus 2 un Piedņestru, tad te mēs varētu aicināt Krieviju uzņemties aktīvāku lomu jo līdz šim prezidents Medvedevs neko aktīvi nav paveicis. Es domāju, ka eh, vīzu liberalizācijas jomā mums vajadzētu apturēt šo pasu izsniegšanu Rumānijā, jo tas nav saskaņā ar Schengenas sistēmu un Moldovai ir e, jāsniedz visa veida ekonomiskā un attīstības palīdzība, bet par to mums būs grozījumi. Paldies! Tagad goe re, ēnu referents nav zālē, Beldera kungs, lūdzu, arī ēnu referents. Paldies, priekšēdētāji! Es ceru vai gribu teikt paldies par to, ka varu uzdot jautājumu. Vatsona kunga ziņojums ir ļoti labs par šo titulu. Es vēlos viņu apsveikt Es esmu uzzinājis, ka ir tāds Vācijas izstrādāts darba dokuments vai neoficiāls dokuments, un par Piedņestru mēs runāsim arī turpmākajās nedēļās. Gribētu Laičeka uh, kungam jautāt, kāda loma būs šim Vācijas neoficiālajam darba dokumentam, jo tā saucamā Jamestown Foundation vērtēs to problemātiski, ņemot vērā attiecības ar Krieviju. Varbūt tas varētu pat apdraudēt Moldovas virzību uz Eiropu. Ar, tas nav pieminēts kolēģa Vatsona ziņojumā. Es gribētu Laičaka kungam jautāt, nu kā jūs vērtējat? šo vācu non-paper jeb darba dokumentu. Šajā dokumentā ir nu, virkne, vai tieši otrādi ir izlaista virkne ļoti nozīmīgu aspektu, piemēram, armijas izvešana no Piedņestras Krievijas pozīcija iespējams varētu kļūt vēl kategoriskāka. Ļoti nozīmīgs elements mūsu attiecībās ar Moldovu ir tā saucamais rīcības plāns vīzu liberalizācijas jomā ir noteikts ieceres novērst uh, uh, tādu diskriminējošu likumdošanu. Šeit ir pārredzēta virkne izņēmuma klauzulu. Tāpat pietrūkst. Vai diskriminācijas aizlieguma likumdošana Moldavā būs vēl uh, kategoriskāka nekā Eiropas Savienībā. Paldies, Beldera kungs, tagad tas Kauska kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mēs ko, sadarbības komitejā tikko runājām par situāciju Moldovā un vienojāmies par to, ka Eiropas Savienības situācija ir ļoti sarežģīta. Tas ir iz, saistāms gan ar finanšu krīzi, gan citām problēmām. Uh, un trīs institūcijas visai nopietni attiec pret attiecībām ar Moldovu. Eiropas komisija ir mainījusi savu attieksmi, ir paredzēts sniegt lielāku palīdzību tiem, kur, tām valstīm, kurās progress notiek straujāk. Tāpat esam diskutējuši ar Ungārijas un Polijas prezidentūru. Uh, par šo jautājumu. Man ir jautājumi Grēmam Votsonam. Mēs daudz esam runājuši par iespējām kaimiņu valstis piesaistīt Eiropas Savienības attīstības programmām un atbalsta iespējām, un es ļoti priecājos, par šo progresu, jo mēs postulējām šīs ieceres jau pēdējos piecus gadus, bet nekas daudz nenotika. Un tagad beidzot mēs redzam, ka mūsu stratēģija sākus nest augļus. Mums vajadzētu tiešām apsveikt komisiju un uzslavēt par to, kā tā šobrīd strādā. Un jautājums Laičāka kungam Polijas prezidentūra Moldovas jautājumu arī uztver ļoti nopietni. Tas ir prioritārs jautājums Polijas prezidentūras darba kārtībā. Un runājot par mūsu programmu, nu, mēs gribētu panākt konkrētus taustāms rezultāts mūsu prezidentūras laikā. Un man ir jautājums jums, Laičā kungs, kā jūs domājat, Nu kas, ja, vai jūs varētu nosaukt vienu, divas, trīs lietas, ko varētu panākt turpmāko sešu mēnešu laikā, kas apliecinātu, ka attiecības tiešām ir progresējušas un pavirzījušās uz priekšu? Nu, kādas robežvērtības vai kritērijas jūs, jūs gribētu piedāvāt kā orientierus nākamai prezidentūrai? Paldies! Tagad Korina Fūsa, Moldavas delegācijas um, dalībniece. Mulțumesc, domnule președinte. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Moldovas parlamenta delegācijas vārdā Mēs gribētu pozitīvi vērtēt šo ziņojumu projektu. Referents Grēms Vatsons ir pelnījis pilnīgi mūsu atzinību. Un mēs gribētu teikt, ka uh, šī pieeja more for more, kas ir minēta rezolūcijā, ir pozitīvi vērtējama. Dialogs starp uh, visām politiskajām partijām uh, vienmēr ir bijis un arī joprojām ir mums svarīgs jautājums. Arī ņemot vērā konstitucionālo ietekmi, uz ko atsaucās Vatsona kungs, uh, ārkārtas parlamenta vēlēšanas, uh, mūsuprāt, uh, ir netā labākā iespēja. Divu gadu laikā ir bijušas jau trīs parlamenta vēlēšanas ir mēģinājumi sistemātiski veidot dialogu ar opozīciju, bet diemžēl tas nekādus uh, rezultātus nav devis. Mēs uh, gaidām konstitucionālās tiesas uh, spriedumu, Moldovas republikas uh, satversmes tiesas spriedumu, kur uh, Eiropas uh, integrācijas alianses vērsās šajā tiesā Uh, jautājot, kā šo konstitucionālo konfliktu var atrisināt, un uh, tas pozitīvi neietekmē īpaši politisko procesu. Protams, ka šajā, šajā spriedumā tiks ņemts vērā tas, kādus uh, ieteikums mēs drīzumā sagaidīsim no Venēcijas komisijas. Mūsuprāt, uh, ļoti svarīgi ir arī tas, ko Eiropas Savienība dara uh, sarunās 5 plus 2, lai risinātu Piedņestras konfliktu, un mēs pat gribētu redzēt lielāku ēs iesaisti. Par vīzu liberalizāciju un uh, par tirzniecības noteikumiem. Tie ir svarīgi jautājumi, bet šī padziļinātā un visaptvarošā brīvās tirzniecības zona, tas viss ir jāietver sarunās. Eh, arī legāla un kontrolēta migrācija ir svarīga un ekonomiskā integrācija. Par tieslietu reformu. Rīcības plāns 2011. Eh, līdz 2014. gadam, ko izstādājas valdība, aptver virkni uh, mērķu, uh, lai izveidotu efektīvu un neatkarīgu tiesu sistēmu, kā to prasa arī Eiropas normas. Moldovas uh, republika veiks likumdošanas pasākums, lai uh, īstenotu nepieciešamos pasākums, lai varētu atcelt vīzu prasību, jeb liberalizēt vīzu režīmu drīzumā tiks pieņemti attiecīgi lēmumi. Likumdošanas projekts par diskriminācijas apkarošanu un novēršanu tika atsaukts no parlamenta, lai to varētu uzlabot. Bija negatīva reakcija sabiedrībā. Tāpēc mēs gribētu veicināt um, iecietību un uh, veicināt debatas par šiem jautājumiem, organizējot pretdiskriminācijas semināru, kas notiks drīzumā. Aviosatiksmes liberalizācija arī ir uh, prioritāte, jo īpaši transporta ministrijai, lai veicinātu pilsoņu mobilitāti. Un par integrāciju Eiropas Savienībā. Pilsoniskā sabiedrība Moldovas republikā šobrīd attīstās, tas ir jāatbalsta gan finansiāli, gan infrastruktūras ziņā. Mēs uh, zinām, cik svarīgs ir dialogs ar pilsoņiem. Parlamenta mērķis ir šo dialogu uzlabot, Mūsu informācijas darbs par asociācijas nolīgumu arī ir svarīgs, lai pilsoņi atbalstītu šo projektu un atbalstītu arī Eiropas integrācijas mērķi. Mūsu delegācijas vārdā no, Eiropa, no Moldovas uh, parlamenta var jums apliecināt, ka Moldovas republika šobrīd uh, vairāk kā jebkad vēlas doties uz priekšu. Eiropas integrācijas alianse uh, ir eh, jau otro gadu valdībā, un, kā jau teicu, esam tiešām apņēmīgi eh, reformu īstenošanā, lai eh, Moldovas republika un mūsu pilsoņi varētu iestāties Eiropas Savienībā. Jo mēs esam Eiropas valsts, mēs vēlamies um, dzīvot saskaņā ar Eiropas normām un standartiem un vērtībām, Un mēs ceram, ka mūsu ejamais ceļš vairs nav garš, un ceram, ka mūsu pūliņi tiks atalgoti no Eiropas Savienības puses. Paldies! Paldies! Paldies, Fuzo kundze! Tagad vārds Laičaka kungam. Viņš varēs mums sniegt uh, jaunu informāciju par sarunām un uzreiz varēs atbildēt arī uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji un vēlreiz eh, sveicināti godātie deputāti. Man ir liels prieks būt šeit. Nevis eh, kā ārējās darbības dienas pārstāvim, bet arī kā eh, sarunu vedējiem par Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu. Gribētu izmantot šo iespēju un sniegt jums pirmo reakciju uz Sarvatsonu sagatavoto ziņojumu un centīšos atbildēt arī uz jūsu jautājumiem par sarunu gaitu, par šo te uh, nolīgumu. Pirms uh, detalizēt ķerties pie šī jautājuma, es uh, pozitīvi vērtēju Eiropas parlamenta deputātu iesaisti. Jūsu ieteikuma projekta sākumā jūs runājat par Moldovas iespēju kļūt par veiksmes stāstu Eiropas kaimiņa attiecību politikā. Un var tiešām apliecināt, ka sarunas ir sākušās ļoti uh, gludi kopš 2010. gada uh, sākuma. Ir notikuši sarunu raundi Kišiņevā un Breselē. Un uh, tiešām mums ir ļoti laba sadarbība ar uh, Um, sarunu komandu, un 5. jūlijā šeit Briselē notiks nākamais sarunu rauns. Ir arī otrais kopīgais progresa ziņojums par sarunām, un tas tika prezentēts Eiropas Savienības un Moldovas sadarbības padomē mājā. Mēs šo ziņojumu izdalījām arī jūsu uh, zināšanai šīs diskusijas sākumā. Uh, Tagad par konkrētiem jautājumiem, kas eh, ir minēti ziņojuma projektā. Saskaņā ar mūsu mandātu mēs diskutējam par vairākām jomām, piemēram, cilvēktiesību veicināšanu, minoritāšu tiešību eh, veicināšana, cīņa pret korupciju, nabadzība, enerģētikas sadarbība. Un tagad par konkrētiem ieteikumu punktiem. Pirmkārt, atsauce uz uh, ilgtermiņu perspektīvu dalību Eiropas Savienībā. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka Moldova kā svarīgi vērtē dalību Eiropas Savienībā. Un uh, mēs pozitīvi vērtējam uh, Moldovas centienus iestāties Eiropas Savienībā. Tie nav tikai pozitīvi vārdi, bet tas ir svarīgi arī lai tas būtu pieņemam visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jūs būsiet pamanījuši, ka mūsu nesnējā paziņojumā par uh, izmaiņām kaimiņa attiecībās mēs atsaucāmies uz vērtībām, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība, un norādījām, ka tās ir tās pašas vērtības, kas ir norādītas Eiropas Savienības līguma otrajā pantā. Un tas ir tiešām progress. Kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm mēs uh, mēģināsim panākt tādu formulējumu, kas atspogļos gan Moldovas ambīcijas, gan uh, to, ko ir gatavs sniegt Eiropas Savienība. Mūsu nestajā kabinetotiecība politikā mēs sniedzām mūsu apliecinājumu darīt uh, tātad vairāk to valstu labā, kas ir pašas vairāk dalī, darījušas. Kad uh, Moldova būs parādījusi vēl lielākas ambīcijas, um, tad mēs pārskatīsim teksta formulējumu. Un runājot par šo principu more for more, eh, var apliecināt, ka Moldovas republikai tiešām ir iespēja saņemt eh, visvairāk no šīs jaunās pieejas, jo Moldova tiešām ļoti apņēmīgi ir strādājusi, lai īstenotu politiskās asociācijas un ekonomiskās integrācijas principus ar Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība ir gatava to atalgot šo te pozitīvo pieeju. Jūs tekstā atsaucaties arī uz risinājumu Piedņestras konfliktā. Esmu priecīgs, ka var paziņot, ka pēdējā saruna kārtā, kas notika Kišiņevā, mēs pabeidzām dialogu sadarbībā uh, KDP jomā, un tur ir arī reģionāla stabilitāte mīnēta. Un var apliecināt to, kas jau te tika teikts, ka mēs uh, aktīvi strādājam, lai pārietu uz nākamajā fāzē, proti atsāktu formālas sarunas, kuru mērķis ir piedņestas jautājumu politisku risināšanu. Un tas uh, varētu būt tāds svaigs vējš pēc pieciem gadiem, kad sarunas ir pārtrauktas. Nākamā saruna kārta 5 plus 2 sarunām ir paredzēts nākamu otrdien Moskovā un mēs uz turienu dosimies, uh, gatavojoties paziņot par sarunu atsākšanu, un tas būs ļoti svarīgi Moldovas republikai. Par vīzu dialogu, kas arī ir pieminēts jūsu tekstā, un vīzu liberalizācijas atbalsts mūsu nolīguma teksts paredz arī svarīgas nosacījumus, kas skar vīzu dialogu, un kopā ar mūsu partneriem Moldovā esam izlēmuši atsākt sarunas par šo jautājumu, tad, kad diskusijas par vīzu dialogu būs tikušas tālāk. Tas tiks skatīts, eh, ņemot vērā notiekošo vīzu dialogu, lai, eh, kā ilgtermiņa mērķi, minētu Moldovas pilsoņu iespēju ceļot uz Eiropas Savienību bez vīzām. Pretdiskriminācijas likumdošana, jā, patiešām tā ir daļa no mūsu diskusijām arī saistībā ar vīzu režīmu liberalizāciju. Um, parlamentā tika iesniegts teksts, bet uh, valdība martā izlēma to atsaukt, lai nesaskartos ar uh, vietējo vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņas uh, uzbrukumiem. Un varētu līdz gada beigām šis teksts tikt pieņems. Runājot par vīzu liberalizācijas procesu. Esam jau tālu tikuši sarunās ar Moldovas republiku. ES rīcības plāns ir iesniegts uh, premjerministram Filādam, un tagad uh, Moldovas valdības ziņā ir ieviest visaptvarošā veidā šīs reformas, lai mūsu uh, dalībvalstis varētu apstiprināt uh, vīzu prasības atcelšanu Moldovas republikai, bet situācija ir ļoti skaidra. Mēs zinām, kas ir nākamie soļi, kas jāspēr. Protams, nav iespējams paredzēt šo, šī procesa uh, beigu termiņu, bet kvalitāte ir daudz uh, svarīgāka. Padziļināta un visaptvaroša brīvās tirdzniecības zonas jautājumā. Uh, Mēs zinām, ka tam ir zināmas priekšrocības un uh, Moldovas valdība vēlas sarunas par šo zonu sākt pēc iespējas drīzāk. Līdzšinējā nolīgumā tas ir minēts kā mērķis. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs papildus sarunu mandāts, lai uzsākt sarunas par šo tirzniecības zonu. Ārējās darbības dienests kopā ar komisiju intensīvi strādā, lai šo mērķi sasniegtu Eiropas Savienības pusmoldovas valdībai. Uh, pagājušā gada rudenī prezentēja galvenās prasības, lai, kas ir kā priekšnosacījums sarunu sākšanai par šo tirzniecības zonu. Moldova apņēmās šos, šīs prasības izpildīt, un šobrīd tiek gatavots sarunu mandāts. Tas šā gada pavasarī tika iesniegts padomēji un iekšējā procedūra gandrīz ir beigusies, tagad mēs vienkārši be, gaidām tā galīgo pieņemšanu. Tad tiek uh, norādīta atsauce uz partnerības un sadarbības nolīgumu un dalību aģentūrās un programmās. Mēs jau esam sākuši šos jautājumus skatīt ar mūsu juristiem, un uh, nākamajā tikšanās reizē mēs Moldovas sarunu komandai uh, piedāvāsim izstrādāt sadaļu par Moldovas iespējamo dalību ES programmās un aģentūrās. Given its assent very recently. Un Eiropas parlaments nesen arī e, sniedz savu piekrišanu asociācijas nolīgumam, bet uh, tas vēl ir nepabeigts projekts, bet es jūs vienkārši varu informēt jebkurā brīdī par panākto progresu. Uh, Tad ir arī atsauce uz labu sadarbības turpināšanu ar Eiropas parlamentu, konsultējoties ar EP. Mēs šobrīd strādājam pie institucionālajiem noteikumiem mūsu nolīgumā, un tur tiks minēta arī parlamentārā dimensija. Sarunas par to turpināsies nākamajās tikšanās reizēs ir arī atsauce uz Eiropas parlamenta pie, deputātu pieeju informācijai. Šeit saruna komanda ir gatava informēt jebkurā brīdī parlamenta deputātus. Mēs uh, sniedzam gan formālu informāciju ar debrīfingu starpniecību un uh, varam informēt arī referentu. Ārējās darbības dienests un uh, tā darbinieki visu laiku uztur kontaktus ar kolēģiem no Eiropas parlamenta. Un visbeidzot, pēdējais jautājums vai divi pēdējie jautājumi, kas tika uh, jā, uzdota, bija par šo Vācijas neoficiālo dokumentu. Kā jau teicu, Mēs šobrīd esam tādā aktīva darba fāzē, gatavojoties Maskavas sanāksmei. Virkne dokumenti ir sastādīti. Ir sastādīts dokuments, ko Moldovas valdība, Piedņestras puse ir piedāvājusi, ir Ukrainas un uh, Krievijas dokumenti, ASV, un Eiropas Savienības dokumentu, un arī Berlīnē sastādīts neoficiālais dokuments. Esmu, protams, ar to iepazinies, un, eh, manuprāt, šis dokuments saskan ar piedņesas jautājumu risinājumu principiem. Un šis ir eh, tiešām ļoti konstruktīvi eh, sastādīts dokuments, kaut gan Vācija nav 5 plus 2 ietvara dalībniece. Un tad par to, kas ir jāsasniedz polijas prezidentūras laikā, mēs eh, ļoti labi apzināmies, cik eh, lielu nozīmi austrumu partnerībai piešķir polijas prezidentūra. Tur ir daudz, kas, ko mēs varētu kopīgi sasniegt. Un polijas prezidentūras laikā es eh, gribētu redzēt veiksmīgu austrumu partnerības samitu Varšavā kas dotu jautu, jaunus impulsus austrumu partnerībai un sasniegt pēc iespējas vairāk konkrētu rezultātu, jo īpaši attiecībā uz Moldovas republiku. Mēs strādāsim, lai uzsāktu padziļinātu un izturēšu privās tiesniecības zonas uh, sarunas un sasniegt pēc iespējas uh, vairāk progresa vīzu liberalizācijas kontekstā. Es domāju, šāds progress noteikti iepriecinātu mūsu Moldovas partnerus un parādītu arī, cik um, dzīvelīga un dzīvotspējīga ir Austrum partnerības programma. Priekšsādātāja kungs, tas arī par panākto progresu mūsu sarunās un esmu gatavs ierasties pie jums arī nākotnē. Čak, e, mēs arī pateicamies jums, Leča kungs, ne tikai par jūsu pārskatu atbildot uz mūsu jautājumu, bet arī par gatavību ierasties pie mums eh, vienmēr, kad mums ir tādi svarīgi jautājumi darba kārtībā, kas ietilpst jūsu eh, atbildības jomā. Tad es gribētu aicināt eh, referentu Vatsonu kungu sniegt mums savu kopsavilkumu par diskusijām. Paldies priekšsēd, gribētu pateikties mm, deputātu kolēģiem par priekšlikumiem, kā arī Leča kungam par viņa pienesuma tekstā noteikti mēs redzam zināms kļūmītes eh, eh, P punktā. Mēs runājam par eh, iespēju atvieglot preču kontrabandu, trafficking caur valstīm, bet traffic te vajadzētu būt teiktam tātad transportam. Otrakārt gribēju arī pateikties kolēģim Prēdam. Uh, par to, ka mums ne tikai būtu jārunā par Moldovu, ka viņš norādīja, ka mums jārunā ne tikai par to, ka Moldova varētu kļūt par uh, uh, ES austrumu partnerības pirmo veiksmu stāstu, bet ka tā jau tāda ir kļuvusi. Es ceru, ka būs vēl citas, kas sekoši, piemēram, paldies Polijas prezidentūrai par ieinteresētību, uh, tad gaidāmai Polijas šajā jautājumā es runāju Radeku Sakorski ārlietu ministru, un es zinu, ka viņš ir apņēmis pilns eh, procesu ar Moldovu virzīt strauji. Makovē kundze runāja par iesaldēto konfliktu, un daudz kas atkarāsies nākamnedēļ no 5 plus 2 sanāksmes Maskavā. Atbildot Bas Belderam, var sacīt, ka jā, es apzinos Vācijas neoficiālu dokumentu eksistenci. Es neesmu īsti, kur tas iedarēsies šajā ziņojumā, bet redzēsim, kā process turpinās virzīties un varbūt, ka mēs varēsim novērot, ka 5 plus 2 process uh, pozitīvi attīstās. Esmu pateicīgs Prēdas un Pasku kungiem par ierosinājumiem, gaidīšu viņu grozījums. Patiesi, kā jūs sacījāt priekšsēdi, Šis ir ļoti svarīgs laiks Moldovai vai mirklis. Šeit ir vairāk svarīgi ierosinājumi, mums šajā dokumentā tiešām derētu atsaukties uz Melnās jūras stratēģiju, kā norādīja Verners Šulcs, un kā arī Bas Belders un daži citi ierosinājumi mums vajadzētu varbūt M punktu vēl paplašināt nedaudz, kur ir runa par antidiskrimināciju. Es zinu, ka ir vairāki kolēģi, tajā skaitā arī es pats, kas vēlas, eh, lai Moldova eh, par soļus antidiskriminācijas jomā. Es pateicīgs Karinai Fusu par viņas skaidrojumiem par likumdošanas attīstību šajā jomā. Priekšsēžkungs, Katraškos kungs ir, eh, tā kā viņš ir solījis mums mazliet plašāk pastāstīt par progresa aģentūru darba iesaistē un mēs vēl gaidām konstitucionālas tiesas spriedumu par varbūt vissarežģītāko Moldovas politisko jautājumu, proti Fusilkundz uh, vērs mūsu uzmanību uz to. Leča kungs uh, runāja par būvlaukumu, un man patīk šis izteikums, jo tāda tiešām ir Moldova. Kaut gan arī es arī darbības dienestu varētu eh, nosaukt par būvlaukumu, bet abos gadījumos mēs ceram, ka tie ir būvlaukumi, kas, kuros darbs ritēs ātri. Un eh, ar direktoru un kolēģiem es eh, ļoti labprāt turpināšu darbu pie šī jautājuma. Paldies, Sērgirējam! Laika grafiks mūsu tālākam darbam jau ir noteikts. Termiņš grozījuma iesniegšanai 21. jūnijas, 2012. 12. jūlijā diskusija par grozījumiem un balsojums komitejā 13. jūnijā. Un gal galā balsojums plenērā laikam septembrī. Sirsnīgi vēlos pateikties visiem, kas e, devu ieguldījumu šajā darbā, īpaši direktoram Laičakungam. Tas bija ļoti laipni, ka jūs tik ilgi palikāt mūsu vidū. Tātad sirsnīgs paldies vēlreiz un veiksmi jūs tālākam darbam. Un tagad tūlīt pat, lai ietaupītu laiku, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Te ir runa par budžetu sta noteikumiem, kas piemērojami Eiropas Savienībā. Bet Broka kungs vēlējās, ko sacīt. Lūdzu, Broka kungs. Prikseškungs. Lūdzu. Arī kolēģi Galtieri un citu vārdā un DAF citu, citu vārdā. Mēs bijām pēdējā Kosaka sanāksmē. Un es domāju, ka ir nepieciešams šīs komitejas intereses vēlreiz aizstāvēt, kā arī uzsvērt, ka parlamenta intereses ir jāaizstāv. Un mūsu pozīcija mums derētu vēlreiz īsi un kodolīgi noformulēt. Kāda ir Eiropas parlamenta uh, ārlietu komitejas pozīcija sadarbībā ar dalībvalsts parlamentu ar tiem un es lūkšu jūs, un es domāju, ka visas politiskās grupas var piekrist, mēs varētu pieņemt lēmumu apstiprināt šo īso tekstu nākamnedēļ. Jūs varētu grozījumu pārsūtīt, ja jūs eh, varētu to apstiprināt, ka mēs varam tā rīkoties, tad tas būtu ļoti nodrīgi, tad mēs to varētu pagūt pirms jūlija, pirms vasaras pārtraukuma, pirms uh, mēs kļūsim rīcību nespējīgi laika trūkuma rezultātā. Uh, Broka kungs pilnīgi piekrīt jums. Es pat jums, jūs gribētu lūgt, ka jūs pats sagatavot šo jautājumu, šo tekstu, un tad 21. jūnija sēdē, mūsu nākamā sēdē jau varētu attiecīgi saskaņā ar jūsu ierosināto rīkoties. Monisas kundze vēl vēlas runāt. Jā, paties priekšēji, tas ir labi, bet nedaudz pārsteidzoši šis ierosinājums un arī referentu noteikšana. Vai tiešām koordinatori par to ir vienojušies politiskās grupas? Tāds man būtu jautājums. Paldies. Jā. Gualtieri kungs arī ir jūs pieder jūsu partijai. Tā kā es domāju, ka par to vienošanās ir panākt, bet ja ir iebildes, nu labi, mēs varam šo jautājumu mēģināt risināt, bet man gan radās iespējas, ka šis ir abu mm, pušu priekšlikums. Bet lūdzu, jā, nu es neiebilstu, bet es gribēju lūgt precizēt par procedūru, jo divu politisko grupu pārstāvji ir vienojušies par šīs komitejas eh, lēmumu un referentu nozīmēšanu eh, Eiropas parlamentā tomēr septiņas politiskās grupas. Nu, labi, es neesmu pret šo lēmumu, bet, nu, kā jau sacīts, priekšsēdz. Jā, bet Gotjeri kungs un Brokungs abiem tika uzdot šo procedūru tālāk strādāt, un tad es tikai vēlreiz to apstiprināju kas attiec uz jautājumu tālāko attīstību. Lūdzu, Galtieri kungs. Varbūt es varu to papildināt nedaudz. Tātad afet. Uh, biroja paplašinātais birojs, tātad uh, deputāts pilnvaroju ārlietu komitejas vārdā runā par šo jautājumu ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem. Tagad ir ierosinājums noformulēt attiecīgi dokumenti. Tātad, kas būtu šo, šī darba rezultāts? Par šo tekstu mēs tad nākamnedēļ runātu. Koordinatori šo jautājumu ir saskaņojuši priekšsēdzi. Jā, ļoti labi. labi. Mēs arī to jau zinājām, bet tas bija labi, ka tas tagad tik vēlreiz teikts, un tagad nākamais punkts. Eiropas Savienības ikgadējiem budžetam piemērojamie finanšu noteikumi, referenti ir Brantneres kundze. Atzinums budžeta komitejai, kurai ir jā. Ja apstiprina šis jautājums līdz jūlijas sesijai. Tas attiec uz ES budžetu. Reforma notiek saskaņā ar koplēmu procedūru. Apstiprināšana varētu ilgt. Tagad es vēlētos dot vārdu pirms Brantneres kundzei, lai viņa mums paskaidrotu savu likumdošanas priekšlikumu. Paldies! Es arī vēlējos vēlreiz sacīt, ka mēs ar koordinatoriem bijām iepriekšējo jautājumu apsprieduši tādējādi e, atbalsta Broka kungu, bet tagad par budžetu un finanšu noteikumiem. E, runāšu angliski tādēļ, ka mēs visi tekstu esam gatavojuši angļu valodā, lūdzu saprašanu. Īsumā par fonu pateikšos ēnu referentiem, kas uh, sanāksmē pagājušajā nedēļā ar mani Strasbūrā, man pauda savu viedokļus. Galvenais mērķis ir uzlabot elastību un ātrumu eh, ES palīdzības sniegšanā. Tekstā ir uh, runāts par uh, ārkārtas situācijām, piemēram, reaģējot uz dabas katastrofām, bet mēs gribētu piebilst, ka varētu būt situācijas kā tādas, kuras mēs redzējām Ziemeļāfrikā. Tad pārējais e, eh, process uz demokrātiju, kur arī finansējumu varētu būt vajadzīgs piešķirt ātrāk nekā e, paredzēts, un tie neobligāti ir dabas katastrofa gadījumi, bet uh, Tad varētu tos nosaukt par tādiem politiskiem cunami. Attiecīgu finanšu regulu darētu piemērot, lai arī reaģētu uz politiskiem cunami, ne tikai uz dabi, eh, dabīgiem. Un tad vēl viens eh, punkts. Eh, Koordinācija ar starptautiskiem donoriem. Šeit ir runa par ES trust fondu, iz, fondu izveidi. Uh, um, es kā tāda līdz šim nav varējis to darīt. Un tagad jautājums, e, kad es varēšu savu strāsta fondu sākt veidot, kur citi varētu iemaksāt, Pasaules banka, ANO vai. E, un kurš tad pārvaldīs šos strāsta fondus? Šeit budžeta e, komitejas referenta Greslas kundzes saka, ka tā var būt tikai komisija reakcija, bet varbūt mēs varētu būt atvērtāk un sacīt, ka tā varētu būt arī Eiropas investīcija banka, jo tie ir īstenībā aizdevumi, kur sniedz trasta fondi vai konkrēta valsts gadījumos e, tur varētu arī būt iesaistīt e, EDAP misijas pārstāv. Um, tātad dodot iespēju privātām bankām vai citām bankām Eiropas Trust fondu implementēt, neierobežojot šo tātad darboņu loku, e, iekļaujot tajā potenciāli arī Eiropas investīciju banku, kurā ir būtiski pieredze. E, jā, trust fondi ir jauns instruments starptautiskās attiecībās, kas varētu arī uh, nākotnē mainīties. Un tad ir šis vispārīgais jautājums par administratīvās slogu samazināšanu, īpaši kas attiec uz grantu procedūru e, trešo valstu e, pārstāvjiem, kas nevienmēr ir varējuši izpildīt ES prasības, e, kritērijas un riska pārvaldības jautājumus. Tagad par dažiem grozījumiem īsi komentēšu Ir viens grozījums no Gresles kundzes, kurš eh, humanitāru katastrofu un krīžu gadījumā, kas atgadās pēc budžeta gada 1. decembra, eh, paredz kārtību, ka komisija var izmantot jau nākamā gada finansējumu, ne tikai neizmantot to esošā gada finansējumu, bet arī uh, jau iepriekš uh, sākt lietot nākamā budžeta gada līdzekļus. Es neesmu pārliecināts, vai tā ir laba ideja, par to mums varbūt ir jādiskutē, jo tas ļaus komisijai vienmēr ne tikai izdarīt spiedienus dalību valstīm eh, piešķirt papildu finansējumu, bet smelties no nākamā gada budžetiem. Un budžeta komitē mēs zinām, ka katru gadu šī elastība ir ļoti neliela. Un ar to gandrīz nepietiek. Tādēļ eh, komisijai eh, eh, tiešām varētu mums sagādāt problēmas, ja mēs katru gadu šo procedūru izmantojam. Tādēļ es uz to raugos diezgan skeptiski, bet ja kādi citi viedokļi ir, tad esmu atvērta. Tad ir jautājums par to, kurš kuram būs ieviešanas pilnvaras. Tas ir diezgan interesanti, jo tas ir ārējās darbības dienesta eh, struktūras uh, konsekvence. Mēs sakam, ka ārējās darbības dienests atbild par savu budžetu, bet dažreiz delegācijās nav pietiekoši daudz īstu e, e, ārējās darbības dienesta darbinieku, bet komisijas darbinieki, kas strādā šajās valstīs, dažreiz tātad netrūk, nepietiek šeit darbinieki. Tādēļ pats ārējās darbības dienests e, lūdz šo pilnvaru deleģēt atpakaļ komisijai praktiski apsvērumu dēļ. Nes, neredz nekādas apsvērumas, kas mums traucē to darīt. Un tad ir afet eh, lūgums prasīt budžetu. Eh, bu, budžeta eh, pozīciju atļaujas, to var atbalstīt. Un tad um, Grēslas kundze ir diezgan būtisks grozījums izdarījuši attiecībā uz budžetu pabalstiem. Pat labāk ir devē zaļā grāmata par šo jautājumu. Komisija vēl tam iesniegs diezgan būtisks eh, labojums. Tādēļ jautājums ir, vai mums derētu eh, šīs debates, eh, šo debašu iznākumu tās sakot prezumtēt, prezumēt ehm, bet vai labāk tomēr nogaidīt šo procesu, pirms mēs pieņemam lēmumus? Tātad jautājums ir, vai šo jautājumu izņemt no dokumentu pilnībā vai arī atstāt to modificēt saturu. Katies attiec uz uzraudzību, viņi prasa budžeta uh, atbalsts, uh, te ir jāiesaist arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas būs de facto nevalstiskās organizācijas, kā piemēram Transparency International. Daudzās valstīs, kur eh, valdības ir eh, korumpētas, eh, parlamenti ir nemazāk korumpēti, tādēļ es nereikinātos tikai ar parlamentu atbalstu, ka tie būs tie, kas mūs atbalstīs pret valdībām. Un tad ir jautājums par centrālo izslēgšanas datubāzi, kas tiek radīta, izveidot, kur visi tādi cilvēki vai organizācijas, kuri es finansējumu Eh, izmantošanā ir nonākuši melnās sarakstā. Greslas kundze vēlētos to publicēt Eiropā, tas varētu būt tiešām liederīgi, bet trešās valstīs tas varētu būt diezgan sarežģīti, jo tur nav nekādu dataizsardzības standartu. Tādēļ mēs gribētu piebilst, ka šeit e, ir ierobežojums attiecībā uz valstīm, kurām e, nav pietiekoši dataizsardzības standarti. Un tad ir trusta fondi, pa kuriem jau runāju. Un tad vēl viens punkts, par ko es runāju par apsvērumu punktiem kopumā, kur līdzekļi, kur vēl nav e, pienācis izmantošanas laiks, tad var būt krīzes, ekstrēms krīzes, humanitārā palīdzība, un mēs gribētu piebilst situācijās, kur demokrātija ir apdraudēta vai kur draud e, bruņota konflikta eskalācija. Tas arī būtu saprātīgi, ka mēs šādās situācijās varētu elastīgāk ātrāk rēģēt. Tas būtu galvenais. Tie ir daži punkti, kurus vēlētos izcelt, un jūsu komentārus un jautājumus es uzklausīšu ar lielu interesi. Paldies, Brantneres kundze, Galtierī kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Brantneres kundzes projekts ziņojumam ir ļoti labi izstrādāts, jo te ir runa par tādu daudzplākšņainu jautājumu. Tā ir budžeta reklamenta pārstrāde, un no vienas puses ir jānodrošina kontrola, caurskatāmība un tā tālāk. Procedūra ir ļoti konkrēta un detalizēta. Uh, un budžeta iestādē ir jābūt iespējai pārbaudīt, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. No otras puses, kas arī ir ļoti svarīgs jautājums ārējai, ārpolitikai, ir jābūt nodrošinātai pietiekamai elastībai, jāspēj ātri reaģēt, piešķirot līdzekļus. Komisijas priekšlikums un arī uh, um, Gresles kundzes priekšlikums piedāvā dažādas kombinēšanas iespējas šīm divām pieejām. Abas, abi nu, varianti ir pieņemami, bet abiem ir arī trūkumi. Franciskas Brantneres projektā tagad ir mēģināts atrast situācijai risinājumu un šos priekšlikumus kopumā tomēr varam vērtēt pozitīvi un atbalstām par līdzekļu izlietojumu, kas nav izlietot līdz 1. decembrim. Tad ir arī runa par um, šiem trasta fondiem, kuriem ir noteiktas um, robežas, kas ir elastīgākas nekā Gresles kundzes priekšlikumā. Tas vismaz attiecībā uz līdzekļiem, kas tiek uzticēti privāti personām. Tad ir iespēja izmantot līdzekļus ar atpakaļējošu datumu krīžu gadījumos, turklāt ne tikai humanitāru krīžu gadījumos, bet arī politisku krīžu gadījumos, tātad ne tikai dabas katastrofu gadījumos. Tad ir nu, konkursu vai grantu konkursu izsludināšanu trešajām valstīm. Šeit ir paredzētas ierobežošanas iespējas. Kopumā um, priekšlikums ir vērtējams pozitīvi un sevišķi atbalstu grozījumu priekšlikumu, kas ļaus panākt vēl lielāku um, caurskatāmību tieši drošības un aizsardzības politikas sektorā. Tad viens punkts man šķiet diezgan problemātisks, bet Brantneres kundze ziņojumā par to nav runa, vai viņa to nepieminēja. Tas ir Gresles kundzes priekšlikums par budžeta par budžeta regulu, kur ir paredzēts, ka komisijas budžets tiek, ka to īsteno komisijas delegācijas darbinieku un darbu koordinē delegācijas vadītājs. Es jau runāju arī ar Gresles kundzi, viņa apstiprina, ka šeit iespējams tiešām to ir iespējams interpretēt dažādi vai pārprast. Ja šeit ir runa par papildus pilnvarām vai gluži otrādi, ka pilnvaras delegāciju vadītājiem tiek ierobežotas, tad šeit um, manuprāt, tas būtu tāds ļoti nozīmīgs grozījums, un tas grozītu arī šo līdzsvaru, kas ir panākts ar ārējās darbības dienestu. Manuprāt, tā tas nav domāts. Varbūt šeit varētu sameklēt precīzāku formulējumu. Paldies, Gotierī kungs! Nenskas kundze, lūdzu ēnu referente tautas partijai. Paldies! Vispirms gribu teikt paldies Gresles kundzei un Brantneres kundzei par dokumentu izstrādi. Runājot par likumu izstrādi attiecībā uz Eiropas saimnības budžeta pārvaldību, tad Eiropas parlaments iet pareizā virzienā, piedāvājot savus grozījumus, kas ļaus nodrošināt efektīvu Eiropas saimnības nodokļu maksātāju līdzekļu izlietojumu. Brantnera kundze piedāvā izdāva, izveidot jaunas budžeta pozīcijas. Un, protams, nu, domas var dalīties par finanšu regulu, es domāju, ka tikai komisijai vajadzētu nodarboties ar tā saucamajiem trasta fondiem, un nevienam citam nevajadzētu šeit uzdot uh, kontrolas pilnvarš, lai nesarežģītu procedūru. Es arī piekrītu Gresles kundzē, proti privātās bankas nevar uh, būt kā labumu guvējs vai pārvaldīt Eiropas Savienības budžetu. Es gribētu jautāt Brantneres kundzei, varbūt mazliet paskaidrot dažas neskaidrības. Un vienu es gribētu pavisam konkrēti pateikt, tas ir ceturtais grozījums par 53. punktu. par ārējās darbības dienestu. Un šeit ir paredzētas divas iestādes, kur, kas atbildēs par to, kā, kādas budžeta apjoms tiks uzticēts ārējās darbības dienestam tērēšanai. Mēs pareizi sapratu, kā tas šeit ir formulēts. Un arī desmitais grozījums par 120. pantu pirmo apakšpunktu par tā saucamajiem nu, atpakaļejošiem grantiem. Te ir pieminētas dažāda, dažādas uh, situācijas, kurā, un cita starpā ir pieminēts uh, arī nu, tāds aspekts kā draudi demokrātijai vai bruņota konflikta izcelšanās draudi. Kāpēc jūs domājat, ka tas šeit ir jāpiemin kā konkrēts piemērs, vai jūs domājat, ka pašreizējie noteikumi nedarbojas pietiekami labi? Šeit es gribētu atsaukties uz uh, finansiālo palīdzību Lībijai un citām valstīm, pat uh, tam nav, šajos gadījumos nav obligāti jābūt pieminētiem bruņotiem konfliktiem uh, regulas tekstā. Paldies, Jaten, Jaten Mekī kundze, lūdzu. Thanks, Mr. Chairman. I also want to thank Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Franciskai Borantnerei par labu veikto darbu un labo sadarbību arī no pagājušās nedēļas eh, sanāksmē. Mums tiešām tas bija vajadzīgs. Es domāju, ka tas parāda, ka mūsu komitejai vispār vajadzētu vairāk pievērsties budžeta jautājumiem Uh, budžeta ieviešanai un visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar budžeta procedūrām. Es atbalstu Brantners kundzes piedāvātos grozījumus, bet um, personīgi skeptiski raugos uz tiešo budžeta atbalstu Nesmu pārliecināta, ka šis atzinums ir īstā vieta, kur par to runāt. Bet nākotnē vajadzētu tomēr pievērsties šim jautājumam, lai varētu pārliecināties, ka līdzekļi nonāk pie saņēmēja, kur tiem būtu jānonāk. And there should be that concerns also in. Un tas attiec arī uz ieviešanu. Vēl gribētu atsaukties uz jautājumu, kuru pieminēja Brantners kundze. Tā sauktais frontloading, naudas iepriekšēja izmaksa, tur arī esmu uh, tomēr nobežījusies, vajadzētu to vēl tuvāk paskatīt, jo Citādāk var gadīties, ka martā viss budžets būs iztērēts, un ko tad mēs pēc tam darīsim, kad būsim iztērējuši visu naudu? Visbeidzot, eh, gribētu atsaukties uz diviem manis iesniegtiem grozījumiem par 31. pāntu, otro punktu. Gribētu šeit piedāvāt veicināt caurskatāmību, lai mājaslapās būtu atjaunināta informācija par to, kā tiek izmantot nauda. Es domāju, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt, kādi rezultāti ir sasniegti un kā nauda tiek izlietot. Es domāju, ka tas varētu palīdzēt arī mums um, veicinot eh, cilvēku interesi par attīstības palīdzību. Un vēl viens grozījums par 38. pāntu. kur gribētu pievērsties jautājumam par budžeta nepareiz izmantošanas gadījumiem. Piemēram, katru gadu tiek sniegta zinām naudas summa Palestīnas pašpārvaldei, un uh, gada vidū atkal ir jauns budžets. Un mēs jau gada sākumā zinām, ka tas notiks. Es domāju, ka tas um, norāda uz nepareizu līdzekļu izmantojumu. Un te ir arī citas problēmas. Tātad gada sākumā mums vajadzētu jau censties paredzēt kur līdzekļi būs nepieciešami. Protams, varbūt šis tas neparedzēts, bet šajā gadījumā uh, ir tā, ka gadu no gada tas notiek, visi to jau zina, un tik un tā mēs piedāvājam mm, konkrētu summu, pēc dažiem mēnešiem atkal vairāk. Grazie. Grazie, honorevole eh, Brantner. Paldies, un tagad Brantners kundzei vārds noslēguma vārdiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, liels paldies par komentāriem, tas tiešām ir ļoti noderīgi. Es tagad iešu cauri visiem šiem komentāriem pēc uh, to uzklausīšanas secības. Vispirms gal ķērī kungam. Liels paldies par eh, jūsu teikto, un es piekrītu jūsu bažām par 55. pantu kur ir runa par komisijas eh, darbiniekiem un eh, delegāciju vadītāju kompetencēm. Ja jums ir kāds formulējums, kas to visu padara skaidrāk, tad tas varētu būt ļoti labi, ka tur nav ierobežojums. Varbūt jums ir kaut kāds teksta variants, ko jūs varētu piedāvāt, jo es piekrītu jūsu bažām, ka to varētu nepareizi interpretēt, un no tā noteikti vajadzētu izvairīties. Tātad tas tiešām būtu vērtīgi par to padomāt. Nenskai kundze, par trasta fondiem, ko jūs minējāt, es tiešām piekrītu Greslas kundzei, sakot, ka, manuprāt, komisijas pieeja par to, ka privātās bankas tos varētu īstenot, tā ir pārāk tālajoša pieejama. Tad, ja, ja te ir runa par Eiropas Savienības trasta fondu, bet ja Eh, mēs domājam par Eiropas investīciju banku, tad tā varētu būt labs partners, kas to varētu darīt, jo viņiem ir pietie, pie, vajadzīgā pieredze. Tātad eh, mums vajadzētu domāt par veidu, kā to darīt, bet komisija šeit iet par tālu. 53.4 jūs arī minējāt par uh, uh, to, ka komisija operacionālos izdevumus ir uh, sniegus delegācijām, un uh, ārējās darbības dienests uh, strādā ar saviem darbības izdevumiem, bet no vairākām delegācijām saņēmām atsaucas, ka viņiem tas nav īstenojams, jo viņiem nav pietiekam daudz darbinieku attiecīgi augstā uh, pozīcija, un tāpēc šie uzdevumi tiek atkal atpakaļ deleģēti komisijai. Un tas ir diezgan smieklīgi, jo pirms tam viņi cīnījās par šīm tiesībām un šīm pilnvarām, un tagad viņi uh, saprot, ka daudzās no šīm valstīm tas nav īstenojams. Tātad, jā, tas tiešām ir ārējās darbības dienesta uh, darbības ierobežošana, tā ka viņiem atņem pozīcijas, kas sākumā viņiem pienācās, bet, nu, tāda ir situācija. Par 120. gribētu paskaidrot. Jūs teicāt, ka vai tad nepietiek ar to, kas jau te ir teikts. Te tiek teikts, ka tas draud uh, sāsnāties līdz bruņotam konfliktam. Tas nozīmē, ka nav vēl šis bruņotais konflikts, bet ir šie draudi. Un idejas ir par konfliktu novēršanu, jo līdz šim Eiropas Savienība var ātri iejaukties uh, tikai jau tad, kad uh, krīze ir attīstījusies un ir par vēlu jau. Uh, um, novērst to. Bet tad, kad mēs saņēmam, saņemam šādus uh, signālus, ka kaut kas varētu sākties, tad mēs nevaram elastīgi un ātri reaģēt. Tātad šī uh, ideja par to, ka Eiropas Savienība var iejaukties, kad ir signāli, ka situācija sāsinās, lai mēs varētu laicīgi reaģēt, lai tas nekļūtu par bruņotu konfliktu, tā ir tā ideja, kas te ir Uh, apakšā. Tātad mēs nesakām, ka patreizējā krīžu pārvaldība ir slikta. Te ir vienkārši tiek ieviest konfliktu novēršanas ideja. Tas vienkārši kā skaidrojums. Un par jūsu bažām ir ļoti svarīgi eh, runāt par budžeta jautājumiem. Tam pilnīgi piekrītu. Uh, Un tad, kad jūs uzdevāt jautājumus par tiešo budžeta atbalstu šeit, tad man arī ir tāds pats jautājums. Tātad jūs uzskatāt, ka to vajadzētu šeit neminēt, un uh, lai viņi devē skata visu šo procesu, šo konkrēto jautājumu, mums nevajadzētu uh, jau tagad runāt par šiem procesu rezultātiem. Varbūt jūs varētu iesniegt grozījumu, lai to vienkārši dzēstu Es domāju, ka tas varētu būt labākais risinājums. Bet, nu, jāuzklaus arī citu viedokļu par to. Par 31. pāntu, par caurskatāmību, eh, tā ir ļoti laba ideja. Tā tad eh, ne tikai pieminēt saņēmējus, bet arī eh, mērķu sasniegšanu. Tā ir ļoti laba ideja. Un par 38. punktu Uh, budžeta grozījuma projekts. Tur es nevaru īsti izlēmt. Jūs teicāt, ka ir situācijas, kurās komisija ļaunprātīgi izmanto šos te budžeta grozījuma projektus, jo ir jau pāredzams, ka tie būs vajadzīgi. Bet uh, no otras puses referents kundze, Grēslas kundze grib to ierobežot nosakot, ka varbūt tikai viens budžeta grozījums, un tas varētu būt pārāk ierobežojoši, dažkārt varbūt ir vajadzīgi divi. Tātad, ja jūs varat atrast kaut kādu veidu starp abām šīm pozīcijām, rast līdzsvaru, tātad sakot, ka kaut kāds ierobežums ir vajadzīgs, jo tagad to var pārāk daudz izmantot ļaunprātīgi, ja jūs varētu rast šādu līdzsvaru, tad tas būtu labi. Es drīzāk tad atstātu Greslas kundzes tekstu, bet es piekrītu, ka ir jāpārtrauc šī budžeta grozījuma ļaunprātīga izmantošana. Un šobrīd gribētu pateikt, ka Grēslas kundze ir bijusi ļoti gatava sadarboties. Teksts ir tiešām ļoti garš, un uh, grozīm nav pārāk daudz, tātad viņi ir tiešām paveikusi lielisku darbu, un sadarbība ir bijusi ļoti laba. Un uh, šīs izmaiņas, ko mēs piedāvājam, ir tikai tāpēc, ka viņai nav šī zināšanas varbūt par uh, ārlietām, un tomēr es domāju, ka viņas ziņojums ir ļoti labs, un viņa ir bijusi ļoti atvērta sadarbībai. Es ceru, ka mēs labi to noslēgsim, bet, uh, un es atvainojos, ka ir tik maz laika. Mēs arī paši saņēmām šo tekstu diezgan vēlu, un nebija daudz laika sagatavot atzinumu, bet tagad, manuprāt, mēs esam labā situācijā, lai dotu tiešām mūsu labu ieguldījumu budžeta komitē. Paldies par sadarbību. Bini, grazie, onorevole Brantner. E... Eh, Labi, paldies, Brantners kundz. Laiks, gra, laika grafiks ir šāds. Grozījumi līdz 17. jūnijam, pulksten 12. 21. jūnijā balsojums komitejā darbkārtības pēdējais punkts. Belderkunga ziņojums, kurš vada delegācija attiecībām ar Izrēlu. Uh, Izrēla apmeklēja darba grupa no 24. līdz 27. maijam. Delegācija vadītāji vienmēr saņem iespēju mums ziņot, atskaitīties par vizītēm. Nesen dzirdējām Derosas kundziņojumu par delegāciju, kas atbilda par uh, attiecībā ar Palestīnijas likumdošanas padomu uz Jeruzālēm un Rietum Jordānu. Un tagad eh, pretējā puse Belderkungs apmeklē Izraels valsts. Klausīsimies viņam ļoti interesēt. Lūdzu, Belderkungs. Paldies, priekšsēd. Darbie kolēģi, mūsu delegācija. Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Izraels parlamentu no 24. līdz 27. maijam bija ļoti konstruktīva. Mums bija daudzpusīga programma. Delegācijas locekļiem bija iespēja Izraels sabiedrības vairākus sociālus aspektus, virkni tās sociālus aspektus aplūkot. Kā parasti mums bija e, kopīga sēde ar Kneset. Tas bija mūsu programmas centra. Jau 27. maijā, tātad pirmajā uh, apmeklējuma dienā, notika šī sanāksme. Tā ir laba tradīcija. Un vēstnieks Sedlīs jau iepriekš uh, mūs informēja par Izraels situāciju un reģionu situāciju. Viņš sacīja, ka situācija pat labi nesot ļoti stabila. Eh, Starp parlamentu sanāksmē ar Kneset tika apspriest šādi jautājumi, kurus es īsti pieminēšu. Un tad arī jūs informēšu par Izraels viedokli. Tātad, bija runa par demokrātiju uh, eh, tuvā austrumu reģionā, Izraels reakcija, izrēlieši ļoti nobazījušies par uh, attīstība eh, kaimiņvalstīs Eģiptē un Sīrijā. Otrs jautājums. Palestīna septembrī grib vienpusīgi izsludināt neatkarīgu valsti. Izraels uh, reakcija viss klātesošie Kneset locekļi, ES institūcija aicināja vērsties pret to. un izskanēja arī skaidrs aicinājums Eiropas parlamentam nekādā gadījumā neleģitimēt Hamas, ņemot vērā arī neseno izlīgumu starp Hamas un Fatah. Tika arī apspriests ekonomiskā attiecība jautājums starp ES un Izraēlu. Izraels kolēģi īpaši AKAS dokumentu ārlietu komitejā apsveic, un tad tik runāts arī par Irānas strateģiskiem jautājumiem un islamu Eiropā. Starparlaments sēde noslēdzās ar ceremoniju Knesetā, Kneseta delegācija, Eiropas parlamenta delegācija apsveic, un tad bija īsa uzruna, tika teikts, ka Izraela arī turpmāk sniedz roku pretējai pusē mieram un izlīgumam. Izraela ir gatava eh, panākt izlīgumu visām kaimvalstīm, tomēr Izraela nevar to darīt ar slēgtām acīm. Izraela ir jā, tur acis atvērtas, tā nedrīkst apdraudēt savu drošību. Tā nu ir vairākas grūtības. Izraela neved sarunas ar tiem, kuri Izraēlas valsts tiesības pastāvēt neatzīst vai vēlas Izraelu pat teroristiski apdraudēt. Tā bija parlamenta prezidenta citāts. 25. Mār, mā, mājā arī mums bija plaša programma. Mēs apmeklējām imigrantu pieņemšanas centru, kurās strādā aģentūras jauni, entuziastiski e, darbinieki, viņam stāstīja, ka etiopieši uh, imigranti tiek uh, integrēti Izrēlā, un tiešām te ir paveikts daudz. Mēs iemācījāmies daudz ko, un tad redzējām arī deju un futbola spēli. Nākamā dienā, 26. maijā, mēs viesojāmies Telavivā, tur apmeklējām Bauhaus uh, maršrutu pilsētā, e, mēs mūs sveic. Un tad mēs biedz ar Grobzen skolu e, apmeklējām, kurā e, bērni, kas ir īpaši sarežģītos apstākļos, imigrantu vai politisko patvērumu meklētāji, bērni tur tiek aprūpēti. Mēs runājām arī par to, kas tiek darīts, lai novērstu uh, vardarbību pret bērniem. Tas bija ļoti interesanti uh, apmeklējums Izrēlā bija ļoti veiksmīgs, delegācijas locekļi eh, piekrīt man šajā vērtējumā, pateicos viņiem par eh, aktivitāti un koleģialitāti, paldies arī Izrēlas vēstniecībai, mūsu sekretariātam, īpaši Kristianam Grīdam, Lāsam Nilsam un beidzot, protams, mums bija arī tulki šajā ceļojumā, arī viņiem vēlos sirsnīgi pateikties. Tagad vēlreiz paldies kolēģiem par uzmanību. Ja jums būs jautājumi, es tos labprāt atbildēšu. Paldies priekšsēd Belderkunga. Tagad dosim vārdu Belderkunga kolēģim. Derosas kungs atbild par attiecībām ar Palestīnas likumdošanas padomu lūdzu. Paldies Albertīni kungs, paldies Bastiānam par viņa atskaiti par neseno apmeklējumu Izrēlē. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka AFET eh, saņem šos atskaites no delegācijām, kā jūs pats priekšsēžkungs sacīja. Es nesen ziņoju AFETā par Palestīnas delegācijas eh, vizīti eh, Palestīnas teritorijā. Daži komentāri, ja drīkst. Es domāju, mums būtu jāņem vērā, ka prezidents Buzets ir Izrēlā šodien četrdien dienu vizitē viņš šodien uzrunāja Kneset. Man ir viņa runas kopija. Manuprāt, viņa runa ir ļoti laba. Viņš ļoti līdzsvarot viedokli pauda par to, kā konfliktu varētu mēģināt atrisināt. Un viņš ļoti skaidri sacīja, ka mums ir nepieciešams steidzams tieši sarunas starp palestīniešiem un izrēliešiem. Eh, ja mēs vēlamies panākt mieru, un ka mēs mieru nepanāksim reģionā, izņemot, ja būs miers starp Izraelu un palestīniešiem. Uz tādu pamatu, kas nodrošinās Izraels drošību, demokrātiju un viņu pilsotiesības, kā eh, cilvēktiesības, kā arī viss šīs pašas tiesības palestīniešiem. dzīvojot līdzās Palestīnas valstī. Mūsu politiskās debatēs par šiem jautājumiem šie eh, punkti jāpaturprātā. Man jāsaka, ka esmu pilnīgi pārliecināts, ka patreizie pūliņi no Izraels valdības palestīniešu mēģinājumu eh, septembrī vērsties āno ir kļūda. Šī kampaņa apstādināt palestīniešu veiksmi āno. Uh, šie pūliņi labāk tikt izmantot, pārliecināt visas, kas var tikt pārliecināt, sākt sarunas tūlīt pat, jo laiks sāk jau pietrūkt. Bastiāns ir bijis reģionā, es esmu bijis tur, es noteikti esmu pārliecināta, un es domāju, daudz piekrīt, ka laika vairs nav daudz, un pat ja Izraela izdotos nobloķēt, uh, E, priekšlikumu Palestīnas neatkarības izsludināšanai septembrī, kas notikt e, vienpusīgi. Kādā veidā tas uzlabos Izraels drošību, kādā veidā tas tuvinās mieru. Es domāju, mums šie jautājumi jāuzdod, un tādēļ es gribētu aicināt mūs visus pārliecināt palestīniešus un izrēliešus nopietni pieiet jautājumam un sākt sarunas par galīgo regulējumu. Eiropas Sanībā es vēju gatavu palīdzēt Eiropu kopumā, visas dalībvalsts ir gatavs palīdzēt, bet es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs to cenšamies panākt. Jautājums nav uh, tāds vienādojums, kur uh, katra puse ir vai nu vinētāja vai zaudētāja. Palestīniešu tiesību uzlabošanai nevajadzētu samazināt izrēliešu tiesības uh, un otrādi. Mums ir jāpanāk sapratni par to, ka ir nepieciešams miers un uh, demokrātija e, ir panākam reģionā tikai ar ES un ar Izraels atbalstu un apņēmību. Ja mēs vēlamies Izrēlai demokrātisku palestīniešu valsti e, e, kaimiņos, tad nebūs tais spēcīgākā atbalstītāju miera nodrošināšanai reģionā. Tagad Viginīnkungs. kungs. Paldies, man ir tikai īsts jautājums. Belderkungs sevišķi uzsvēra to, ka nevar notikt pārunas starp iesaistītām pusēm, kas neatzīst Izraels valsts pastāvēšanu. Kā jūs domājat, vai ir iespējama kaut kāda elastība uh, attiecībā pret Hamas, vai būtu Iespējams, ka Izrēlas puse nošķir Hamas no valdības, kurā Hamas arī piedalās, jo tas tomēr nav viens un tas pats. Ja Izrēla izraidītu lielāku elastību, varbūt tas palīdzētu pavirzīt uz priekšu lietu. Paldies, tagad lūdzu deputāts Kontis. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī teikt paldies kolēģiem par šo informāciju, par Izraēlas apmeklējumu, bet gribētu vēl dzirdēt šo to par Palestīnas valsts atzīšanu. Tas esot priekšlikums, bet tā taču ir patiesībā prasība un ANO ģenerālā asamblēja septembrī skatīs šo jautājumu, vai mēs varētu, um, kā jūs domājat, kā Izraels valdība reaģēs uz šo prasību un vēl ir iecerēts. Nu, Jautājums ir par gāzes joslu un tās apmeklējumu vai Paldies, Kontis kungs. Mūnicis kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu apmeklējusi Izraēlu un arī Ramallu Palestīnas teritorijas, proti tas notika pagājušajā nedēļā. Tas eh, apmeklējums atstājas mani lielu iespēju. Es redzēju, kā dzīvo cilvēki Palestīnā un nekādas politiskas reakcijas no Izraēlas iestādēm nebija ne uz arābu pavasari, ne uz pārmaiņām Ēģiptē, nedz arī uz izlīgumu starp Hamas un Palestīnas uh, pašpārvaldi, vai Izraēla atbalsta šos notikumus vai nē. Izraēla neakceptē to, ka šī Palestīnas iestāde vēršas apvienoto nāciju organizācijā, kaut gan tā ir galējā un visefektīvākā iespēja risinot konfliktu. Eiropas parlamentā parlaments ir izdevis nu, tādu deklarāciju par attiecībām ar Izrēlu, un tajā ir attēlots pausts tikai Izrēlas viedoklis par notiekošo. Kaut gan Hamas un Fatah izlīgums tiek vērtēts pozitīvi, kā iespēja um, Palestīnas nu, attīstībai, iespējai, tā ir iespēja cerēt uz vēlēšanām. Jūs runājāt par miera sarunām, bet ar ko tad, kas tad būs partners šajās pārunās? Eiropas parlaments šķiet vai daļa no tā ir ieņēmis ļoti radikālu pozīciju un runājot par tiešām sarunām, tad palestīnieši jau pagājuši gadu nāca klajā ar priekšlikumu. Vienīgā, vienīgais priekšnoteikums bija šis moratorijas apmetņu būvniecībā. Runa ir bijusi arī par to, ka ir jāvienojas ar Hamas. Izraēla to noraidīja. Izraēla šķiet, ka nu, nav gatava nekādā veidā piekāpties vai akceptēt to, kas šobrīd notiek pasaules arēnā. Un būtībā izrāda drīzāk tādu bloķējošu attieksmi un tika uzcelts arī mūris, nevis 67. gada robežās, bet pārkāpjot šīs robežas. Uh, Tāpat arī netiek ievērots apmetņu celtniecības moratorijas. Tie visi ir tādi vispusēji pasākumi. Paldies, Mūnicas kundze. Angorākis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi komentāri. Gribētu komentēt kopējo rezolūciju pēc mūsu delegācijas apmeklējumu un arī viesošanās Knesetā. Arī es neesmu apmierināts ar to, ka šajā kopējā rezolūcijā ir sacīts, ka Palestīnas valsts atzīšana vai Šeit tiek teikts, ka Eiropas parlaments ir pret to, ka tiek atzīta Palestīnas valsts, un runa nav par tādu vienpusēju darbību, bet um, šis jautājums skar daudzas puses. Un es, cik man zināms, Eiropas parlaments neko tādu nav paziņojis, no kurienes ir šī, šī informācija kāds, uz kāda pamata kolēģi vispār to šeit ir ielikuši. Tāpat es domāju, ka Eiropas parlamenta sacītājiem un arī praksēji neatbilst priekšpēdējā rindkopa rezolūcijā. Te ir teikts, ka abas puses neakceptēs um, samierināšanās vai izlīguma uh, uh, procedūru ar palestīniešiem. To nav iespējams akceptēt. Tas neattēlo patieso situāciju. Un tāpat runa ir arī par sacelšanos arābu, va, arābu valstīs, tad Ziemeļāfrikas valstīs. Runa ir par radikālo islāmu, kas varētu apdraudēt šo uh, sacelšanos mērķus. Manuprāt, tas liecina par iejaukšanos iekšējās lietās, turklāt tā ir bīstama iejaukšanās. Protams, ka kaut kādi draudi pastāv, bet manuprāt, demokrātiskie spēki un tautas šajās valstīs uh, ir pietiekami spēcīga un lot, ļoti labi apzinās, ar ko apvienoties un ko nevajag atbalstīt. Paldies! Beldera kungs lūdzu. Jā, dank vēl, mēr fūsiter. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, paldies par jūsu komentāriem. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mēs šeit esam parlamentā. Un tas nozīmē, ka delegācijai ir tiesības arī pārstāvēt savu nostāju. Tas arī notika. Un es nezinu, pret kādiem tiesiskiem principiem tad mēs šeit esam rīkojušies. Man tas liekas dīvaini, ja tāds viedoklis tiek šeit pausts. Parlamentā taču var būt atšķirīgi viedokļi. Tagad par uh, samierināšanās jautājumu starp Fatā un Hamas. Uh, gribētu norādīt uz uh, kvarteta principiem, kurus mēs vienmēr atbalstām Eiropas Savienībā, un tur Hamas tiek aicināts rīkoties konstruktīvi. Cik es zinu, tomēr līdz šim Hamas ir saglabājuši savu uh, nostāju, proti, ka neatzīs uh, Izraēlas valsti. Un ja mēs runājam par arābu pavasari, Man ir eh, draugs, kas uh, tur atrodas un mani visu laiku informē. Ja mēs paraugāmies uz Ēģiptu, tad drīzāk tā ir ziema nekā pavasars. Pats biju delegācijas sastāvā Ēģiptē un uh, turēju acis un ausis vaļā. Un uh, saprotu Izrēlas uh, bāžas šajā sakarā. Un tāpēc uh, tas vēlreiz ir jāuzsver. Mūsu delegācijā uh, tikās ar Kneseta pārstāvjiem un viņi uzsvēra, ka attiecībā uz Hamas un Fatā uh, mieru izlīgumu, uh, ka viņiem uh, nav pieņemami un ka, ka, ka šāda samierināšanās nevar uh, notikt kamēr netiek atzīta Izraels uh, pastāvēšanas tiesības, un tad, tad tas ir strupceļš. Izrēlē pilnīgi noteikti uz to ir jānorāda, un uh, citēju arī parlamentu priekšsēdētāju, viņi teica, ka viņi grib sniegt roku, viņi mēģina panākt mieru. Paldies! Bini, grazie! Uh... Paldies! Belderkungs! Tad mēs līdz ar to varam šodienas darbu noslēgt un tiksimies rīt atkal deviņos. Un tad uh, tiksimies ar Ungārijas pā, prezidentūras pārstāvi prezidentūras noslēgumā. Paldies!